politiskā reakcija. Un e, savu lomu jūs esat e, pildījusi lieliski, jūs esat parādījusi Eiropas Savienības solidaritāti, tostarp arī Lībijas gadījumā, par kuru jūs šorīt mums sniedzāt datus. Mums ir liels prieks par šiem skaitļiem, ko jūs sniedzāt attiecībā uz jūsu sniegto palīdzību salīdzinot ar citiem donoriem, tostarp ASV, bet man ir arī jautājumi. Uh, Jūs runājāt par koordināciju, par jūsu darba koordināciju kopā ar ārējās darbības dienestu. Šo pēcpusdienu mēs uzklausīsim Fūlas kungu par uh, Eiropas kaimiņa attiecību politikas pārskatīšanu, un mēs uzskatām, ka šī saruna būs saistīta arī ar jūsu veiktajiem pasākumiem komisāra samatā. Mēs esam redzējuši komisijas izplatīto paziņojumu par migrācijas politiku Eiropas Savienībā, un šeit būtiska loma ir arī jūsu struktūra vienībai, tāpēc man ir pāris jautājumu. Tiks sniegti atzinumi no budžetārās komitejas, un mēs gribētu zināt, kādas ir jūsu vajadzības attiecībā uz budžeta piešķīrumiem. Es saprotu, ka uh, visas vajadzības nevarēsim nodrošināt, bet lūdzu uh, palīdziet mums saprast, kā mēs varētu palīdzēt jums veidojot budžetu nākamajam gadam, kā mēs varētu jums uh, sniegt atbalstu. Tālāk, kā jūs sadarbojaties ar citām finanšu administrācijām, tostarp ANO aģentūrām, mm, starptautiskajiem migrācijas dienestiem? Uh, kā jūs ar viņiem sadarbojaties. Jūs jau zināt, kā no aģentūrām piešķirtie līdzekļi ir ievērojami, un varbūt, ka jūs varētu mums sniegt pārskatu par to, eh, kā jūs vērtējat eh, savu sadarbīskajām organizācijām, proti ANO aģentūrām. Paldies! Salafrankas kungam, Galčērī kungs. Paldies, komisārs kundze. Pateicos sociāldemokrātu politiskās grupas vārdā par to, ka esat šeit un par darbu, ko jūs veicat, kā arī par ļoti interesanto kopsavilkumu. Un arī par sadarbību, kas jums ir bijusi ar parlamentu. Tāpat arī vēlētos personīgi jums pateikties par iespēju pārrunāt šos jautājumus ar jums. Es vēlētos atgriezties pie jautājuma, ko pieminēja Denžāna kungs, un uh, par kuru jūs arī varējāt izklāstīt savu vīziju, proti attiecības ar ārējās darbības dienestu. Es uzskatu, ka šī jaunā visaptverošā pieeja darbojas, un uh, tā ir laba zīme. Vai, vai, tā ir, uh, vai tie ir komisijas pasākumi, vai tie ir uh, KDP pasākumi? Eiropas Savienība ir vienota. Vairs nedarbojas pīlāru sistēma. Mūsu politikas stratēģijas ir dažādi instrumenti, kas kalpo, lai veidotu vienotu vīziju un atbalstītu kopīgos principus. Tāpēc uh, man ir liels prieks par to vīziju, ko jūs mums uh, izskaidrojāt. Un Praktiski runājot, situācija ir sarežģījusies, kopš mēs esam apvienojuši pīlārus, tāpēc es vēlētos eh, saņemt tādu padziļinātāku pārskatu par divām lietām. Pirmkārt, jūs eh, runājat par humanās palīdzības pārvaldību, bet eh, ārpus. Uh, Mm, nerunājot par ārējās darbības dienestu, šī ir jauna kompetence, kas eh, neietilpst eh, ārējās darbības dienesta kompetences jomā. Krīze, uz kuru mums jārēģē, bieži vien sastāv no dažādiem savstarpēji saistītiem aspektiem. Uh, un ir diezgan grūti nodalīt eh, dabas katastrofas no cilvēku izraisītām katastrofām un tādām, kurām ir politiski cēloņi. Reizēm mēs sākam darbu ar eh, dabas katastrofas sekām, bet uh, ir arī citi aspekti iesaistīti, tāpēc situācija ir sarežģīta. Praktiski runājot, kā varētu izskatīties šī struktūrētā reakciju uz krīzi no komisijas puses, un ārējās darbības dienesta krīzes vadības padome, kā būtu iespējams ar viņiem sadarboties? Kā jūs vērtējat ideju izveidot kādu krīzes rēģēšanas struktūru, un te es domāju tādu fizisku struktūru, vai mēs turpināsim darbību, kad strādā divas dažādas struktūras, uh, Vai arī mēs kaut kādā veidā varētu apvienot šīs abas struktūra vienības, protams, eh, nodrošinot arī atbilstošu tipoloģiju un tiesisko pamatu. Pam, šis pamats bieži vien varētu būt kopienas tiesiskais pamats. Un eh, tad mēs uh, varētu raudzīties, kā rēģēt, vai jūsuprāt šī vienotā struktūra būtu labs risinājums? Šī vienotā struktūra varētu kalpot visu institūciju vajadzībām. Nu, protams, ārējās darbības dienas nav institūcija. Ar institūcijām es domāju komisiju, padomi un parlamentu. Mēs u, varētu padarīt eh, šo ārējās darbības dienestu, kas eh, sadarbotos ar visām institūcijām, tostarp ar komisiju. Paldies, Vaiglkungs. Paldies, pri priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze. Eh, sveicu jūs Safet komitejā un pateicos jums par jūsu aktīvo iesaistīšanos un jūsu darbu. Jūs noteikti mm, esat eh, arī izvēlējusies personīgu pieeju krīzes situāciju risināšanā un visu šo laiku komisāru samatā. Jūs esat lieliski pildījusi jūsu pienākumus. Es uzskatu, ka šī krīze skaidri liecina, ka mm, virkne katastrofu, problēmu, kuras jūs risināt, ir savstarpēji saistītas. Un tās ir saistītas arī ar Eiropas Savienības institūciju izaugsmi. Mums ir vajadzīga labāka koordinācija, un šī labākā koordinācija ir saistīta arī ar to, ka šajā mandātā ir vairāki ļoti aktīvi komisāri, kas mēģina darīt visu, kas ir viņu spēkos, viņa attiecīgajās kompetences jomās. Runājot par humāno palīdzību un Eiropas Savienības iesaistīšanos šajā jomā, mēs tā vai citādi nonākam pie Eiropas Savienības ārkārtas rēģēšanas centra. Un uh, Es apsveicu jūs ideju izveidot tiesisko ietveru šādai institūcijai. Ja mums būtu šāds centrs, es domāju, ka mēs varētu rīkoties efektīvāk humanās palīdzības jomā, efektīvāk pārstāvēt Eiropas Savienību. Dati liecina, ka mēs varam lepoties ar Eiropas Savienības paveikto humanās palīdzības jomā. Un man ir viens jautājums jums. Proti, kā savstarpēji miedarbojas civilie un militārie aspekti. Slovenijā šobrīd notiek aktīvas diskusijas pār Slovenijas aktīvāku iesaistīšanos krīzes situācijās un bēgļu glābšanā, jo īpaši to bēgļu, kas bēg no Āfrikas un dodas uz Eiropu. Uh, Daudz no viņiem ceļā zaudē dzīvību. Un mūsu rīcībā ir kuģis, ko varētu izmantot arī civilajās misijās. Principā mūsu valdība ir gatava piedalīties human, humano problēmu risināšanā. Vai jūsuprāt ir vajadzība šādi iesaistīties, vai ir iespēja šādi iesaistīties? Uh, un galu galā vai pastāv juridisks institucionāls pamats, kas ļautu mums iesaistīties šādā veidā. Ja tāda nav, tad es varētu lūgt, lai jūs sadarbojaties ar citiem komisijas pārstāvjiem un veidotu kopīgu Eiropas pieeju civilo un militāro pasākumu jomā, lai mēs panāktu lielāku efektivitāti attiecībā uz humāno palīdzību. Paldies, Georgievs kundze. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Runājot par Sala Frankas kungu uzdotajiem jautājumiem, nu te principā ir divas problēma grupas. Pirmā ir koordinācija ar ārējās darbības dienestu un citiem komisāriem, piemēram, komisāru Fūli, piebalgu, mm. Malstrēms kundzi, kas atbild par migrācijas politiku. Mēs esam bijuši gatavi sadarboties, jo īpaši nosakot, kuras ir būtiskās jomas optimālai reakcijai uz katastrofām un krīzēm. Mēs noteicām visas darba jomas komisijā un konstatējām 25 no 26, kurās pastāv zināma miedarbība. Nu, vienkārši sakot, eh, tur neietilpa komisāra Almuņas joma konkurence. Uh, Tur mēs nekonstatējām nekādu miedarbību, jo, ja mēs paraugāmies uz profilaksi, tur ir eh, saistība ar izglītību un tā tālāk. Tie no mums, kas ir izauguši komunismā, zina, ka visi ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki, un tās vienlīdzīgākās jomas mums protams, bija ārējā darbība, attīstības sadarbība un iekšlietas. Tās ir trīs jomas, kurās mēs veidojam spēcīgu sadarbību, esam noteikuši savas prioritātes un sapratuši, kā kopā mēs varam mainīt situāciju. Šis darbs vēl turpinās, bet uh, Zināms progress jau ir panākts. Piemēram, komisāras Malmstrēmas gadījumā mēs cieši sadarbojāmies eh, Lībijas krīzes gadījumā, kā arī centāmies saprast, kā mēs varētu sadarboties, kā jaunais ārkārtas reaģēšanas centrs varētu palīdzēt arī komisāras risināmajos uzdevumos terorismu uzbrukumu gadījumā bet, protams, mēs saprotam, ka ir jādara vēl vairāk. Attiecībā uz ANO aģentūrām, jā, aptuveni 40% mūsu pasākumu tiek īstenot ANO aģentūrās, mm, ir daži būtiskāki partneri, to starp arī ANO OCH, un Lībijas krīzes gadījumā starptautiskā migrācijas organizācija un ar jauno struktūru vienības ir ļoti būtiski partneri, kas palīdz nogādāt cilvēkus viņu mītnes valstīs. ANO aģentūrām vēl ir uh, pie kā strādāt efektivitātes ziņā, un mēs cenšamies būt konstruktīvi. Mēs ar viņiem sadarbojamies krīzes pārvaldībā, sarežģītu krīzes situāciju gadījumā, lielu katastrofu gadījumā, lai veidotu kvalitatīvāku reakciju. Mēs vēlamies palīdzēt, eh, aicinot veidot labāku kapacitāti, labāku pārvaldību, kas ļaut nodrošināt reakciju 24 stundu laikā ārkārtas situācijās. Uh, Un jānorāda, ka Lībijā ANO ir nonākusi specifisks problēmas priekšā. Tā ir saistīta ar reakciju uz Īrākas uh, krīzi, un viņiem ir ļoti grūti panākt atļaujas personāla iesaistīšanai. Mēs savukārt šajos gadījumos varējām piedāvāt savu komandu, kas nodrošinātu koordināciju, lai šīs koordinācijas nepietrūktu. Mēs varam veicināt mm, struktūru vienību darbību, un ir absurdi, ja šo struktūru vienību nav uz vietas tur, kur tās visvairāk vajag. Runājot par budžeta jautājumiem, mēs esam lūguši respektēt uh, to, ka mums vajag budžetu viena miljārda eiro apmērā. Uh, Tas ir tas minimums, objektīvais minimums, kas mums ir vajadzīgs mūsu darbā. Tie ir, tā pamatā ir vēsturiski skaitļi. Pagājuši gadu mēs iztērējām 1,1 miljārdu. Uh, Pasaules bankā, no kurienes es nāku, nu, ja uh, kaut kas ir noteikts kā bāzes budžets, nu, tad tas ir bāzes budžets ja katru gadu tiek tērētas konstantas summas, nu kāpēc tās ir jāņem no rezerves, kāpēc tās nevar iekļaut pamatbudžetā? Un eh, šogad šis mūsu bāzes budžets ir 850 miljonu eiro, un es jau tagad droši varu pateikt, ka mums būs jāķeras pie rezervēm. Mēs uzstājam, lai rezervācijām būtu pasargāta, un lai tā tiktu palielināta, jo mēs nezinām, kas notiks nākotnē, un rezervju labā īpašība ir tāda, ka mums to nevajag, mēs to nelietojam. Nākamgad, kad mēs nāksim klajā ar saviem priekšlikumiem attiecībā uz uh, rēģēšanu uz katastrofām, uh, šis eh, priekšlikums būs eh, ļoti kodolīgs, ļoti optimizēts, bet mēs eh, nevaram visu laiku smelties rezervēs, lai darītu to darbu, kas mums ir jāveic. Galtjērī kungs, jūs uzdevāt ļoti labu jautājumu par to, vai nevarētu izveidot vienu krīzes struktūru vienību, kas sadarbotos ar visiem. Es esmu apmeklējusi mūsu dalību valstis, dažas no lielajām valstīm, ASV, Krieviju vēl tikai pagājuši nedēļ, lai redzētu, kā šīs lietas notiek pie viņiem. Un šķiet, ka parastā un arī labākā pieeja ir tāda, ka ir uh, viena krīzes struktūra civilās aizsardzības pasākumiem un humānajiem pasākumiem pirmajai reakcijai, un ir arī politiskās krīzes struktūra vienības. Mēs jau pieredzējām, kā šī sistēma uh, darbojas prezidenta Obamas gadījumā Baltijā namā, un viņi ir aprīkoti daudz labāk nekā mēs tostarp arī runājot par FEMA, kas ir Federālā ārkārtas reakcijas uh, rēģēšanas aģentūra. Uh, FEMA tiek iesaistīta gadījumā, ja runa par dabas katastrofu, ja tā nav politisko un militāro aspektu. Kāpēc mums vajadzētu nodalīt uh, šīs lietas? Uh, tāpēc, ka eh, te arī parādās dažādas iesaistītās puses. Protams, ka arī Fēma gadījumā varētu būt eh, tā, ka politiskajiem un militārajiem spēkiem ir galvenā loma. Tāpat Eiropā ir kāda būtiska iezīme. Mana struktūra vienība reaģē uz katastrofām arī pašā Eiropas Savienībā, kā piemēram uz plūdiem, uz sarkanajiem dubļiem, pagājušajā gadā uz vulkāna izvirdumiem. Ja Islanda teiks, mums ir vajadzīga jūsu palīdzība, tad mēs palīdzēsim Islandai un ir diezgan grūti iekļaut šo aspektu ārējās darbības dienestā, bet eh, citās valstīs - Itālijā, Francijā, Krievijā, SV mm, - es pieredzēju, ka ir sistēma, ir savs krīžu centrs, un tas ir saistīts ar eh, politiskās reaģēšanas spēkiem, uh, Var būt arī citi krīžu veidi, kā piemēram pārtikas apgādes krīze, pārtikas drošības krīze, kā piemēram trako govju slimības gadījumā. Un ir svarīgi, lai nākotnē tiktu paturēta manevra telpa ir dažādas struktūra vienības eh, šādām dažādām krīzēm un notiek diskusijas par to, vai nevarētu tās visas integrēt komisijā vienā konkrētā vietā. Ja tiks izlemts, ka ir labāk atstāt visu kā ir, tad labi, bet mēģināsim būt racionāli. Ir bijušas diskusijas ar viceprezidentu Sepkoviču un eh, tiek veikts izvērtējums, eh, kā rīkoties šādas integrācijas sakarā. Vai, Vaigla kungs. Es augstu vērtēju to, ka aizvien vairāk cilvēku jautā, kā viņi varētu kļūt par Eiropas koordinētās reakcijas uh, sastāvdaļu, un man ir prieks, ka Slovenijā arī tas notiek. Jautājums par to, vai militārās flotas kuģis varētu iesaistīties mm, bēgļu problēmas risinājumā. Protams, tas varētu būt iespējams, bet vai ir šāds ietvars? Jā, tas ir Frontex. Frontex loma ir pēc dalību valstu lūguma palīdzēt, gan gādājot par drošību, gan arī glābjot dzīvības, ja tas ir vajadzīgs. Un šāda iesaiste notiek pēc tās valsts pieprasījuma, kas saskaras ar problēmu, un šajā gadījumā tā ir Itālija. Ja Itālija to lūgs, tad šis kuģis varēs iesaistīties Frontex pasākumos. Mums uh, humanās palīdzības struktūrām arī nākas izmantot militāros resursus, lai sniegtu palīdzību civiliedzīvotājiem. Piemēram, uh, Pakistānā tika piegādātas lielas krāvas ar militārajām krāvas lidmašīnām. Lībijas gadījumā militārie kuģi tika lietoti, lai glābtu cilvēkus, lai evakuētu ievainotos vai evakuētu trešo valstu piederīgos. būtiski šeit ir tas, ka šī pa palīdzība notiek civilā uzraudzībā. Mēs nemilitarizējam humāno palīdzību. Man ir uh, jāuzslavē arī ANO komanda un, uh, un arī militārie spēki, kas ir iesaistījušies uh, palīdzības pasākumos, tostarp arī sakaru virsnieki, kas uh, ir eh, bijuši būtiski palīdzības sniegšanā, un eh, mēs vēlētos iesaistīt dalību valsti šajā koordinētajā reakcijā, jo tā mēs varēsim glābt vairāk dzīvību un sniegt vairāk palīdzības. Paldies! Tagad uzklausīsim otro jautājumu loku. Lūdzu, zaļo grupas sādā. Paldies! Paldies, eh, komisārs kundze, gribu pateikties par šo lielisko prezentāciju. Un eh, esmu prieci, ka jūs esat ievēlēt arī par gada komisāru. Un gribēju jums uzdot pāris jautājumus. Pirmais saistīts ar civilo un militāro sadarbību Eiropas Savienībā. Mums bija, diemžēl, jākonstatē, ka nepietiek civilo spēku civilām operācijām, un ko komisija paredzēs darīt, lai šo jautājumu uzlabotu. Jūs tāpat arī nu pat teicāt, ka Jūs esat bijusi uz Palestīnas teritoriju, teritoriju esat apmeklējusi eh, Austrum Jeruzālēmens kvartālus un esat tikusies ar ģimenēm, kas regulāri tiek izmestas no savām mājām, to dara ebreju kolonizatori, tāpat jūs esat tikusies ar palestīniešiem, kas izzīt no viņu ciemiem un dzīves vietām, jūs runājāt arī par gazas sektoru. Un es vienkārši gribēju teikt, ka, lūk, šī nav visdabas katastrofa, bet politiska katastrofa. Un atceros vienu frāzi, ko jūs teicāt. Jūs teicāt, lūk, ka humanā palīdzība nedrīkst kļūt par politisku instrumentu. Un tad man jāvaicā, kā, tas, kā to skaidrot gazas sektora kontekstā. Mēs taču runājam par ne nelegālu blokādi, kas ir nesus līdz humāno krīzi, traģēdiju. Jo pirms, jo šobrīd jāsaka, agrāk gazas sektors 10% bija atkarīgs no humanās palīdzības, tagad tas ir pa 90% atkarīgs no mūsu palīdzības un lielākoties tieši no Eiropas Savienības palīdzības. Tās summas, ko mēs piešķiram humanās bombnai palīdzībai palestīniešiem, ir milzīgas ņemot vērā, cik milzīgi daudz bēgļu ir tur un uh, citur, piemēram. Nu, jā, nu, es arī negribētu, lai mēs uh, iegrābīmies tais rezervēs, ko jūs minējāt, bet es domāju, ka, lūk, uh, ir šādas politiskas situācijas, kuras nedrīkstētu turpināties, jo mēs šeit runājam tieši par politisku problēmu, kurai Eiropas Savienība ir piedāvājusi humānas uh, krīzes risināšanas rezultātu, risinājumu. Uh, Es atvainojos, ja esmu ļoti tieši, bet tomēr vajadzētu Izrēlu aicināt beidzot pielikt punktu šai blokādei. Nevaram vienkārši runāt skaistiem vārdiem. Es domāju, ka tiešām kaut kas reāls ir jādara, jāvēršas pret Izrēlu, jo šī blokāda ir pilnīgi nelegāla. Tāpat arī gribēju uzsvērt vēl vienu punktu, kas manī rada bažas. Eiropas Savienība šobrīd zaudē ticamību Eiropas pilsoņu acīs. Un divu iemeslu dēļ. Zināmā mērā šī politiskā paralīze situāciju veicina, un turklāt visi šīs nianses pilsoņi arvien mazāk saprot, un viņiem tās nav pieņemams. Un es zinu, ka, piemēram, šobrīd tiek gatavot šī jaunā flote, kas dosies uz gazas sektoru, tur būs 15 kuģi, e, kur kurus, uz kuriem ir pilsoņi, miermīlīgi pilsoņi, pacifisti, kas eh, vēlreiz eh, īsteno šo pasākumu, lai vērstos pret gazas blokādi, pieprasot strauju rīcību, darbību, lai situāciju atrisinātu pirms tā pasliktinās. Esmu dzirdējusi, kā Štons Kunz teica, ka tas nav tas labākais veids, kā rīkoties, tā varbūt arī ir, bet pilsoņi, acīm redzot, ir zaudējuši mu, ticību mums, un viņi vēlas rīkoties, viņi vēlas rīkoties miermīlīgi, lai ieja iejauktos situācijā, kas nav pieļaujama. Es pati vairāk kā tas bijis gazas sektorā pēdējos pāri mēnešu laikā, un es jums varu teikt, ka katrs apmeklējums ir vienkārši traģisks, jo katru reizi konstatēju, ka situācija ir arvien vairāk un vairāk pasliktinājusies, un mans jautājums līdz ar to ir šāds. Aštons kundze teica, ka lūk, šī flota nav tas labākais risinājums, eh, ka tur būs tādā gadījumā, bet uz šiem kuģiem, protams, būs pilsoņi, arī deputāti, vēlēt deputāti, dažādi veidi personības. Un es gribēju vaicāt jums, ko esat jūs paredzējis darīt, lai aizsargātu Eiropas pilsoņus, kas būs uz šiem kuģiem, lai novērstu to, ka atkal no jauna atkārtojas tā drāma, kā piedzīvojām pagājušajā gadā ar šo pirmo floti, kas devās tur. Paldies! Bene, l'onorevole Galer, il prossimo. Paldies. Tele Galer, kungs. Paldies! Esmu pārliecināts, ka komisāri nevēlas nekādā veidā savus dienas pakļaut politisko mēģu instrumentalizācijai. Un līdz ar to es zinu, ko viņi skaidri pateiks. Bet vispirms vēlos jums pateikties par jūsu izlēmīgo rīcību, par jūsu deksmi. Un tiešām kopš pirmās dienas savā darbā jūs esat visi tiešām ļoti aktīvi E, virzījus, un jums ir bijis ļoti skaidrs redzējums, kā tas lietas jākārto un jāvirza, un tiešām jūs spējat to ļoti ārkārtīgi precīzi arī virzīt, un jums arī tas seko jūsu viss dienests, un tas ir diezgan interesants redzskatījums, jo nereti tomēr tā, ka ierēģi virza lietas, nevis e, politiskais virziens tiek noteikts no augšas, un tas tiešām ir kompliments jums. Vēl jautājums ir par dažādiem instrumentiem. No vienas puses mums ir humanā palīdzība, kas arī darbojas, kas ļoti labi strādā. Ilgtermiņā mums tiek izmantots arī attīstības sadarbības instruments. Un eh, tad atkal skatoties šo attīstības palīdzību, ko mēs sniedzam, mm, tomēr viss kopā īsti ir tā, ka ir problēma. Komisija nespēja ļoti saulēcīgi izmantot šos instrumentus, uh, pēc eh, humanās palīdzības sniegšanas pirmā perioda, un bieži vien tad vajag veselus divus gadus vai pat vairāk laika, lai tas viss vispār sāk darboties tālāk, ja nākošie soļi, piemēram, stabilitātes instruments. Un tāpēc mans jautājums. Šī problēma, kas saistās ar dažādiem instrumentiem, to dažādu izmantošanas iespējām Mm, es vēlētos arī, lai jūs pasakat, vai jūs arī esat to pārnāst tiem kolēģiem komisāriem, vai esat gatavi arī ar citām pusēm risināt un panākt to, lai tiesoļi, kas ceļo, seko pēc jūsu sākotnējās darbības, mm, tikt īstenot daudz laicīgāk. Tas tāds pirmais jautājums. Un tad daudz konkrētāks. Tas ir par Lībiju. Jūs teicāt, ka EIFOR ir gatavi, bet viņi iestāsies un rīkosies tikai tad, ja vairs netiks nodrošināt pieeja humānai palīdzībai. Un tāpēc ļoti svarīgi saprast, ko tad nozīmēs, ko nozīmēs jūs očāri. Vai očāri pieņem šo lēmumu viens pats? Pilnīgi neatkarīgi no politiskās intervences. Mēs zinām, Krievija, Ķīna, iespējams, izmantos veto tiesības. Tātad, kāds būs, vai jūs uzskatāt, ka šis fakts, kā vairs nav nodrošina, iespējas nodrošināt humāno palīdzību, reizē jau būs arī pietiekams iemesls, lai šādu lēmumu pieņemtu? Nu, mēs varam balstīties arī uz jūsu pieredzi, bet mēs baidāmies, ka očā varētu arī šādu lēmumu nepieņemt. Līdz ar to jautājums ir, vai arī būs iespējams Seifot darboties neatkarīgi no očā. Paldies. Paldies, Kaleram. Tālāk vārds Kirilovu kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Jā, man ļoti iespaidoja jūs. Un esmu tiešām priecīgs par jūsu apjomīgo darbu un gatavību reaģēt uz dažādiem izaicinājumiem un veidot kopēju Eiropas reakciju. Man divi jautājumi. Viens ir par to, ko jau iepriekšējais kolēģis izteica par Lībiju. Es te nerunāšu par ārpolitikas īstenošanu, bet par piekļuvi šīm kopienām, kas tiek turēts aplēkumā. Un arī, piemēram, Tripolē, mēs zinām, ka tur ir vesels grupas, kas jau kliedz pēc palīdzības divu mēnešu garumā. Lībijas gadījums ir ļoti interesants. Domājot par militāro sadarbību. Tā kā mēs, protams, nedrīkstām spēt savu kāju šīs zemes, mēs redzam, ka tomēr šiem atsevišķām grupām ir ārkārtīgi sarežģīti apstākļi. Viņam trūks pārtiks, ūdens, medikamenti. Un tāpēc mans jautājums ir, nu, varbūt vienkārši, bet katru reizi, kad mēs šādas situācijas redzam, Lūk, tā ir vasaras sākums, un tagad mēs varam arī plānot. Nu, mēs redzam, ka ir tās atsevišķi Eiropas valsts, kas šobrīd darbojas, bet mums jākoordinē taču darbības būtu Eiropas līmenī, lai mūsu iedzīvotāji redzētu, ka mēs kopīgi darbojamies, lai sargātu kopējo Eiropas robežu. Nu, tādas lietas mēs redzam ļoti reti praksē. Tāpēc ir pienācis laiks, manuprāt, pierādīt, vienot Eiropas nostāju un pierādīt, ka Eiropa ir gatava rīkoties. Nerad notiek tā, ka atsevišķas valstis pieprasa palīdzību valstīm, kas nemaz nav Eiropas saimnībā, piemēram, Grieķija, kas vērstās pie Krievijas. Un tam visam arī politiskas seks. Paldies. Lūdzu, komisārs kundze. Ilzēns kundzes jautājums. Vispirms. Par civilo militāro doktrīnu. Vai mums tāda ir? Uz kā pamat mēs darbojamies? Tiešām tāda ir. Un tā, ir, tā ietver trīs daļas. Viena no tiem ir ANO uh, vadlīnijas, par to, kā notiek civilā militārā sadarbība. Un Eiropā ir saistošas šīs vadlīnijas. Tā nosaka pēdējā, tad risinājuma iespēja militārais ir tikai kā pēdējā no visām iespējām, un vispirms ir jāizmanto visi citi iespējamie soļi. Un tam ir zināms pamats. Mēs vienmēr gribam izmantot visas iespējas, kā neitrālā veidā atrisināt problēmas. Humanās palīdzības sniegšanas uh, profesionāļi, viņi īstenībā veic pašu bīstamāko darbu mm, pasaulē. Un tas skaits, ka ārkārtīgi daudz mēs zaudējam savus darbiniekus, tas ir bijis iepriekš un arī tā droši vien būs šogad bet atturoties no šādām darbībām, mēs, diemžēl, it kā dodam zaļo gaismu drausmīgiem cilvēkiem, kas spēj padarīt drausmīgas lietas, domājot, piemēram, kas notiek Sudānā un citās vietās. Līdz ar to, ja mēs paši neesam gatavi ievērot šīs vadlīnijas, tad, nu, tas nevienam par labu nenāk. Tāpēc mēs sekojam šīm vadlīnijām. Otkārt, tas ir Eiropas pašas izveidotājās nostāja par humanās palīdzības sniegšanu, kur arī atspoguļot mūsu principi. Un trešais bloks, nu, tas jau, ko es teicu, tas ir iepriekš. Tātad līdzinējā prakse, kas mums ir jau uzkrāta un kur mēs redzam, kā militārā iejaukšanās tiek izmantot kā pēdējais no iespējamiem risinājumiem. Un šīs situācijas, protams, ir atšķirīgas. Uh, bet katru reizi mēs tās izvērtējam. Tad, kad es biju Palestīnā, Izrēlā, kā humanās palīdzības komisāre, es, protams, aizstāvēju vismazaisargātākās grupas. Un mēs runājam par rietumu eh, krasta uh, iedzīvotājiem, kas veido 72% no šiem iedzīvotājiem, kas ir ārkārtīgi mm, sarežģītos apstākļos. Un vienīgi tā tiešām pati akūtākā prasība ir viņu. Lai viņiem būtu pārvietošanās brīvības. Mēs runājam arī par Austrumu Jeruzalemi, kur cilvēki ir izlikti no viņu mājām. Un mēs redzam, ka Gazā tas, ko Izraela tagad ar nedaudz pavēruši šīs robežas, tas tagad nedaudz palīdz patēriņu preces tagad un pārtika, to vieglāk ir nogādāt līdz Gazai, bet tomēr tur ir milzīgi ierobežojumi. Un nu, varam teikt, ka Gazā nevajadzētu humāno palīdzību, ja tiktu nodrošināt vienkārši brīvu pieeju Gazas sektoram. Bet, nu, par to jautājumu es jau nevaru nekādā veidā cīnīties. Man uzdevums ir sniegt humāno palīdzību, bet, un panākt, lai tas viss tiktu izdarīts ļoti mētiecīgi un tikt sniegts mazai sargātākajām personu grupām. Un lai personas tiešām netikt izlikt uz ielas. Un tāpēc eh, mums ir jāsniedz šis arvien atbalsts Gazai. Bet nu, tas ir politisko sarunu uzdevums, kas varētu nodrošināt patiesu risinājumu. Mans iespējas bija tāds, ka palestīnieši un viņu vadītāji saprot, ka septembrī viņiem būs skaidri jāapsaka. Vai viņi tad balsos vai nebalsos, tas ir Viņu vēl jāšķirs. Un vēl ir tas, ka visu laiku ir jāsaprot, ko īsti nozīmē aktuālās notikumi, aktuālajā notikuma arābu pasaulē. Es arī, protams, biju Izraels pusē, kur ir bijuši ļoti smagi uzbrukumi no gāzes sektora. Tur mēs redzam, ka bērni ar vienu spēlējas bunkurā, uh, Un tur ir pilnīgi nepies, neiespējami šīs situācijas, bet tāds viņas ir. Un tāpēc man galvenās bažas, protams, bija par palestīniešiem, kas ārkārtīgi cieši. Es viņam varu piedāvāt tikai īsu plāksteri, bet īsti risinājums būtu politisks risinājums. Galerijā kunga jautājumi. Jā, paldies jums par atzinīgiem vārdiem par manu dienestu darbu. Tie tiešām ir lieliski cilvēki. Šie 300 cilvēki, kas strādā visur pasaulē - Jemenē, okupētajās teritorijās, Sudānā, Darfūrā. Tie ir akadīgi drosmīgi cilvēki, vīri un sievas, un viņus tiešām mums ir jāatbalsta. Mēs atzīstam Eh, jūs jautājumu nozīmību. Šobrīd humano palīdzību mēs varam uh, ārkārtīgi strauji sniegt. Es varu pieņemt lēmumu 24 stundu laikā, un bieži vien man tā arī tas jādara. Bet parasti mēs darbojamies 6 līdz 9 mēnešu periodā. Nedaudz, ret, kad paliekam ilgāk. Un, ja pēc tam uzreiz nesakot tālākie ja soļi, tad veidos tāds pārāvums. Un līdz ar to komisāru piebalgu esam noteikuši divas prioritātes, sasaistot arī attīstību un katastrofu seku likvidāciju. Un es arī atsaucos uz savu līdzinējo darbu pieredzi Pasaules bankā. Es tomēr uzskatu, mums jāizveido jauns instruments, elastīgs instruments, kas tiešām pārvar šo pārāvumu un spēj arī nodrošināt šādu saulēcīgu agrīno uh, at, uh, atkopšanās, jeb arī atjaunošanas periodu. Un šobrīd man tas vienkārši nu, sirdsmēlīgi raud, ka es redzu, kas notiek Darfūrā, kur mēs septiņus gadus esam cilvēkus barojuši, bet neesam viņiem devuši nevienu cerību. Jo es varu tikai atbalstīt, atbaldīt, atbild, pierošana, atbild, man atbildība ir pārtika, bet mēs nevaram nodrošināt viņiem cilvēku cienīgu dzīvi. Un tas ir tiešām briesmīgi. Es arī runājusi ar savu iepriekšējo priekšnieku Bobu Zeliku, un es esmu viņu pārliecināts, ka par šādām ir jārunā. Un tāpēc mums būtu jāveido šāds elastīgs instruments. Es nezinu, kāda būtu šī juridiskā likumīgā pieeja šeit, bet mums ir jāizveido telpa, kurā mēs varam par to reāli risinājums piedāvāt. Un arī finansējumu jo tas pārāvums visu laiku notiek. Un vēl nedaudz varu pozitīvi. Nu, mēs esam noteikuši atsevišķus gadījumus, kur ar kopā komisāru piebalgu mēs varam uzreiz jau runāt par konkrētiem risinājumiem, piemēram, eh, <clears throat> Ziloņkalu krastā, Kodivārā. Mums ir uh, jau izstrādāts eh, komandas, kas arī ir gatavs uzreiz tur arī pārņemt šo humanās palīdzības sniegšanas procesu vēlāk un attīstīt tālākos posmus. Kirilov kungu jautājumu tālāk. Tur bija divi jautājumi, man liekas. Es atvainojos, es kaut ko būšu sajaukusi. Par očām, par eifor situāciju. Nu, šobrīd jāatzīst, ka humanās palīdzības eh, iespējas ir. Um, tas ir ļoti sarežģīts, bet tās tomēr ir ir. Un līdz ar to mēs runājam par šo iespēju nodrošināt, sniegt humano palīdzību. Nu, paskatīsimies, kāds tālāk veidosies. Un te ir iznāks problēmas. Mēs aicinām, protams, eh, lai šīs iespējas sniegt palīdzību būtu plašāks. Uh, Bet padomājiet, kas notiks, ja atšķirības īslai EFOR iesaistās jau līdšanajā mandāti ietvaros. Bet līdšanais mandāts skaidri pasaka, ka uz savu zemes kāds spēks nedrīkst um, izkārt. Un līdz ar to tā ir tāda neiespējama situācija. Viņi nespējas neko vairāk arī piedāvāt. Tātad ir jāpanāk, ka ANO maina rezolūciju, bet tas ir ļoti maz ticams. Līdz ar to ir ļoti labi, ka it kā vēl ir šāda papildus iespēja, ir jau vēl papildus lietas, ko viņi varētu darīt, bet vislabākais veids ir tomēr arī tomēr izdarīt spiedienu, pieprasot, lai tomēr ir iespēja sniegt humano palīdzību. Līdz ar to Mēs redzam, ka Rafī kontrolē tās teritorijās. Mm, ja mēs sniegtu arī kādu humāno palīdzību, arī vienkārši no gaisa, nu tad nav zināms, kas to īsti saņemtu. Un varētu baidīties, ka paši, ka to saņemt īstenībā Karafī ļauts, viņa armija. Un, nu, tas, ko mēs redzam, tas ir tā, mums nu, tā, tikai mums starpā runājot. Uh, humanās palīdzības situācijas ir tāda, ka tomēr viņam izdodas nodrošināt palīdzību uh, konkrētām personām, cilvēkiem. Viņi, protams, nevēlas tur lieku publicitāti, viņi nevēlas izraisīt vēl lieku uguni no Kadāfī puses, bet uh, tā iespēja ir, un līdz ar to mums saglabāja šāda iespēja sniegt palīdzību. Un vēl es paldies saku parlamentam. par jūsu aktīvo nostāju un, un meža ugunsgrēku jautājumos. Un um, paldies parlamentam tiešām par aktīvu. Un Krievija īstenībā tādā ziņā tur nav liekas satraukuma. Krievijas spēja ļoti labi cīnīties pret mežu ugunsgrēkiem, un es attiecīgi sev Krievijas ministru esmu arī parakstījusi, un mums ir šāds sadarbības nolīgumi. Bet, ja mēs skatāmies tālāk, es aicinātu parlamentu. Mums ir šāds solidaritātes fonds, un tā fonda uzdevums ir tieši tā, ja tas rada jau 0,06% zaudējumu apmēru no valsts IKP, tad um, var piešķirt arī šo solidaritātes fonda līdzekļus, bet tas prasa milzīgi daudz un ilgu laiku, kamēr tas vispār notiek, kad viņi saņem šo naudu. Tā, piemēram, pagājušo gadu Moldovā es tur ierados 24 stundās, un es varēju viņam sniegt 25 uh, miljonus eiro, bet Rumānijas to nedrīkstētu darīt. Un tieši tāpēc um, mums ir jāizskat, lai šīs solidaritātes fonds varētu uzreiz straujāk sniegt un arī tad nozīmē pirmkārt, ka mēs sniegtu atbalstu savām teritorijām tikpat lielā apņomā un tikpat strauji kā citām valstīm ārpus Eiropas Savienības. Un tāpat arī mēs šos jautājumus risinām kopā ar Jaunzēlandi, Austrāliju, nu, piemēram, jo kamēr mums šeit ir vasara, viņiem ir ziema. Un līdz ar to mēs varētu izmantot viņu ugunsdzēsēju komandas mūsu vasarā laikā un savukārt mūsējos sūtīt pie viņiem, tā kā mums ir ziema. Nu, lūk, tāds ir paredzētājs sadarbības nolīgums. Jo mūsdienu pasaulē, kas kļūst arvien neprognozējāmāka, mums ir jāizveido šāda sadarbība globālā līmenī un jādomā to kā kopējiem risinājumiem un uzdevumiem. Paldies! Paldies, un tāda prezidents, eh, jā, priekšsēdētājiem notis komitejas. Paldies, paldies arī komisārs kundzei, tiešām gribu pateikties viņai un visiem arī kolēģiem, kas izteicies, un paldies, ka tik skaidri atbildējāt uz visiem uzdotājiem jautājumiem, es domāju, kolēģi to tiešām augstu vērtēja. Tiešām jūs atbild bija precīzas, izvērstas Un jūs jau tāpat ļoti labi arī eh, piedalījāties visās šajās humanās palīdzības sniegšanas procedūrās, jūs visus tos at, visu šos notikumus atceraties, un šī palīdzības sniegšana nav politiska, bet tāpat laikā, protams, tālāk tas izraisa politiskas rīcības, un arī iedzīvotāji to no mums gāja tieši tā, kā Salafranks kungs teica un Kirilov kungs teica. Un es domāju, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kad ekonomiskā, monetārā, politiskā ziņā reizēm ir ļoti grūti Eiropas Savienībai uh, Um, izrādīt solidaritāti, um, nu tā strauju un ātri, un jūsu dienests pilnīgi noteikti to dara. Un tiešām Eiropas solidaritāte ir kaut kas tāds, kas mūsu pilsoņiem jārāda. Tas pastāv, un jums šeit ir ļoti liela loma spēlējama. Un jūsu enerģija un apņēmība, ko parādījāt šodien, um, tiešām mums ārkārtīgi patīk. Un mēs vēlētos lai, nu, tādu pašu apņem izrādīt arī jūsu pārējie kolēģi, tīpaši runājam, piemēram, Lībijas krīzi un par gazas sektoru krīzi. Nu, es tiešām ceru, ka mums izdosies redzēt jūs šeit biežāk turpmāk. Paldies! Arī rieči. Kolēģi, prima di passare al punto do... Kolēģi, pirms pāriem tālāk pie 12. darba kārtības punkta. Un tas ir mm, delegācijas priekšādātāja Kukana atsauksmes prāta hok delegācija Albānijā. Gribēju mūsu vidū sveikt eh, parlamentu pārstāvs no Bosnijas. Kur jūs sēžat? Šeit jūs sēžat. Lieliski sveiki jums! laipni lūgt Eiropas parlamentā. Tas ir eh, pierādījums lūk parlamentārai sadarbībai, tā ir politiska prioritāte mums, un tas, ka jūs esat šeit, tas nozīmē, ka jūs interesē Eiropa, un ceru, ka jūs arī izbaudīsiet eh, iespēju sēkot šīm debatēm. Tālāk, kā jau teicu, pārējiem pie delegācijas priekšādātāja Kukana eh, prezentācijas Un viņš tā tad bija Albānijā, tur bija vietējās vēlēšanas. Mēs bijām nobežījušies, svērojot notikumus Albānijā, šīs politiskās pārmaiņas, to starp arī nesenos publiskos protestus Tirānā. Barozo kungs un Fīlis kungs pieņēma lēmumu atlikt eh, savu paredzēto apmeklējumu uz vizītu uz Albāniju Nu, Kukan kungs, jūs esat paveicis ļoti labu un diplomātisku darbu delegācijas ietveros, tāpēc uzreiz nekavēties došu jums vārdu, un, lai jau varat pastāstīt, ko tad redzējāt šī apmeklējuma laikā. Liels paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām gribu pateikties kolēģiem no visām politiskajām grupām, kas interesējās par šīm vēlēšanām un kas pauda atbalstu un deva atbalstu šīs misijas laikā. Eiropas parlaments pieņēma lēmumu nosūtīt ad hoc delegāciju uz Albāniju, lai novērotu vietējās vēlēšanas, kas notika 8. maijā šogad. Šī, tas, ka šī delegācija bija ad hoc pēc sava rakstura, nozīmēja to, ka tas tā bija sama, mazākā apmērā, eh, gan tātad mazāk gan deputāti, gan arī mazāk pārstāvi no citām pusēm, nekā tas notiek parasti Eiropas parlamenta organizētās vēlēšana novērošanas misijā. Šo delegāciju vadīja jūs pats, un tajā bija vēl trīs deputāti. Eh, Vācieši Steinruka, eh, kolēģis no no Grieķijas un, div, un divi kolēģi no Grieķijas. Delegācijas mērķis bija tikties ar galvenajiem politisko spēku pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības un starptautiskās sabiedrības pārstāvjiem šajā valstī pirms vēlēšana dienas apmeklēt vēlēšana iecirkņus vēlēšana dienā un pēc tam uh, īsumā sniegt brīfingu par to, kāds iespējas radies. Tāpat laikā neizsakot novērtējumu par vēlēšanu procesu kā tādu. Un šeit es citēju vēstuli, ko sagatavoja Buzekungs uh, Albānijas parlaments pīķerim, parlamentu priekšādātājiem. Uh, Kad mēs bijām Albānijā, tikāmies ar ļoti daudziem sarunu partneriem pirms vēlēšanu dienas, tostarp tikāmies ar partiju vadītājiem, Eiropas Savienības delegācijas vadītāju, kā arī ar citiem diplomātiskās sabiedrības pārstāvjiem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Diskusiju laikā uzzinājām daudz ko par politisko spriedzi un polarizāciju, kas norisinājusies eh, vēlēšanu kampaņas laikā. Uh, sociālistu opozīcija nāca klajā ar virkni apsūdzībām attiecībā uz it kā notikušu spiedienu no tabloīdu puses, e, tāpat arī mm, identifikācija falsifikācijas. Apmeklējām 35 vēlēšanu iecirkņus Tirānā un arī citās Albānijas provincēs. Pamatojoties uz saviem novērojumiem šajos vēlēšanu iecirkņos, var teikt, ka vēlēšana process kopumā visumā bija tāds kārtīgs un tik norisinājās mierīgā veidā. Un to, mē, to atzinīgi vērtē delegācijas locekļi, tīpaši šajā ļoti pol politiski polarizētajā situācijā. Un ņemot vērā to, cik sarežģīta bija vēlēšanu kampaņa. Vairāki jautājumi tomēr parādījās, kas saistīti ar vēlēšanu procesu, un domāju, ka tos vērts arī pieminēt. Uh, vairākos gadījumos novērtējam, piemēram, tādu ģimenes eh, balsošanu, nu, piemēram, bija tāpat arī nekavēšanās nu, ar eh, iecirkņu atvēršanu un slēgšanu. Ļoti daudz eh, vēlētāju gaidīja pie durvīm. Turklāt E, skaitīšana tika organizēta centralizēta un, jāsaka, atsevišķās kopienās e, šī procesa godprātīgums tika apšaubīts. Tā rezultātā radās tālākas kavēšanās ar procedūrām šajās kopienās, ir tīpaši, piemēram, galvaspilsētā, Tirānā. Skaitīšanai bija vajadzīgs, ar, balsu skaitīšanai bija vajadzīgs ārkārtīgi ilgs laiks un preliminārie rezultāti, pavzorski rezultāti tika izziņot 14. maijā. Un tie liecināja, par to, ka par desmit balsīm, par desmit vietām vairāk vietu ir sociālistu partijai. Um, vēlēšana dienas noslēgumā mums bija radusies sajūta, ka vēlēšanas ir notikusi kārtīgā veidā, mierīgā veidā. Tāpat laikā tika konstatēts, ka varētu veikt virkni būtisku uzlabojumu, īpaši tos, ko uz, uzsvēra Edso un um, un kas saistīta ar vēlēšanu godīgumu, taisnīgumu. Vietējie mūsu sarunu partneri atzinīgi vērtē Eiropas parlamenta klātbūtni šajās dienās, un šai ziņā es domāju, ka starptautiskās sabiedrības novērotāja klātbūtne ir ārkārtīgi liederīga un būtiska šādos gadījumos. Nu, tik tālu jau viss labi, mēs izpildījām savu mandātu, bet tā kā Eh, valstī notika dažādi citi notikumi, notikumi pēc vēlēšana dienas. Es domāju, ka es nevaru beigt savu prezentāciju ar šiem vārdiem, bet man tomēr jāsaka kaut kāda veida vērtējums par pašreizējo situāciju. Pēc vēlēšanām, mm, turpinot savu darbu, eh, mēs es, mm, konstatējam, lūk, valstī situācija sāsinās, pasliktinās. Tālākie notikumi tika piedzīvot pēc tam, kad kopējā vēlēšanu komiteja nāca klajā ar eh, rezultātiem 14. maijā. Uh, mēra, mērām at jaunais kandidāts eh, pieprasīja balsu pārskaitīšanu Tirānā. Viņi pieprasīja, viņi teica, ka jāņem vērā arī nepareiz nodotās balss, respektīvi balss par kandidātiem mēra, mēra vēlēšanās, kas no ievietots nepareizajās vēlēšana urnās, ko Centrālā vēlēšana komiteja pēc balsojuma 4 pret 3 eh, pieņēma lēmumu, bet Bet nebija, nebija tā, ka šeit nebija nekādu pretrunu. Bija kavēšanās ar gala rezultātu paziņošanu attiecībā uz Irānas mēra eh, amatu. Rezultātā politiskā situācija saspri, eh, bija daudz saspringtā, saspringtāka. Opozīcija Irānā ir organizējusi nu jau vairākus protestus un plāno atkal atsaukt savus pārstāvis no Albānijas parlamentu un vietējām pašpārvaldēm delegācijas vadītāji, kā arī mm, cita veida starptautiskās sabiedrības pārstāvji, piemēram, ASV vēstnieks un tam līdzīgi, ir e, sākuši jau šo kluso diplomātiju tiekoties ar visiem e, politisko partiju vadītājiem un e, lūdzot tām izrādīt savaldību. 23. maijā pirmdien kopējā vēlēšana komiteja paziņoja vēlēšana rezultātus visā valstī, tostarp arī Tirānā, un pēc pārskaitīšanas uh, nu, Zimbašā uzvarējis ar 81 balsi. No pirmdienas visām partijām līdz ar to ir iespējas iesniegt sūdzības par vēlēšanu procesu un gala lēmums būs jāizdara eh, vēlēšanu kolēģijai Tirānā. Un šis lēmums būs galīgs lēmums. Tas savukārt nozīmē, ka vēlēšana process joprojām nav noslēdzies. Priekšādātāji. Ļaujiet man izteikt vēl pāris piezīmes e, un savu personīgo viedokli. Mēs visi labi zinām, ka situācija Albānijā jau ilgu laiku ir bijusi ļoti sarežģīta, un tas tāpēc, ka ir tāda politiska neusticēšanās un ļoti, un ļoti spēcīga politiska polarizācija sabiedrībā. Albāņu augstā piedalīšanās uh, pie, radi, līdzdalības rādītājs liecina, ka uh, viņiem rūp valsts nākotne, un šīm vēlēšanām būtu vajadzējis parādīt politisku briedumu no Albānijas līderu puses, un, pa, un kā arī viņu spēju organizēt vēlēšanas, kas atbilst starptautiskām prasībām. Diemžēl man radās iespējas, ka vēlēšanu situācija eh, faktiski ir pasliktinājusies, un tā parādīja šīs jau ilgstošās problēmas Albānijas politikā un demokrātiskajos procesos. Tas parādīja uh, nespēju veidot politisku dialogu, rast vienprātīgus lēmumus, konsensuālus lēmumus, kā arī vienoties par kaut kādiem pamata demokrātiskiem principiem. Nu, esmu ļoti nobažījies par, par šo situāciju un liekas, ka vēlēšanas nepalīdzēs Albānijai tikt pāri šī, šai politiskai stagnācijai. Es negribu izklausīties pārāk pesimistisks, protams, vissliktākais scenārijs īstenotos tad, ja šis politiskais, eh, politiskā stagnācija ieilgtu, un es zinu, ka izklausos pesimistisks, bet es būšu vislaimīgākais no visiem, ja pā, nākot man pārliecināts, ka esmu kļūdījies. Es tiešām vēlu Albānijai visu to labāko šī strīda juridiskā puse arī rada pāris jautājumus. Bet šie jautājumi, protams, jāatstāja ekspertu ziņā un attiecīgo institūciju ziņā. Bet politiskā stabilitāte vai tās trūkums valstī pilnīgi noteikti būs politisko partiju rokās un politisko līderu rokās. Un šai situācijā mums, Eiropas parlamentam, ir iespēja viņiem palīdzēt tikai tad, ja, runā, ja mēs varam runāt vienā balsī, un bal, šī balss ir jākoordinē ar komisiju un ar, e, ar Eiropadomi. Turklāt mums jāpatur prātā, ka šī valsts ka, ka šīs valsts intereses un iedzīvotāju intereses, jo mēs esam pārliecināti, ka Albānijas iedzīvotāji ir pelnījuši daudz labāku nākotni. Paldies priekšādātāji, ka devāt man vārdu. Paldies. Šeit ir arī divi ēnu referenti - Tramopolis kungs un Huntis kungs, kas ir pieteikušies runāt. Tramopolis kungs. Ā, šķiet, ka Kasalīdis kungs arī gribēs izteikties. Tātad Tramopolis kungs un pēc tam Huntis kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es biju to novērā, novērotāju vidū, kas piedalījās ehm, šajā Eiropas parlamenta rīkotajā braucienā. Mums bija jānovēro vietējās vēlēšanas, un man bija iespēja salīdzināt šo situāciju ar agrākajām situācijām. Kopš 99. gada es vairāk kārt esmu bijis Albānijā, tostarp arī 93. gada vēlēšanās. Un es vēlētos papildināt mūsu priekšsādātāja Kulkāna kunga teikto. Man ir papildi informācija, jo galu galā mēs eh, kopā devāmies uz vēlēšanu iecirkņiem. Mani secinājumi ir tādi, ka Albānijā ir jābūt eh, papildu pasākumiem, lai pārvarētu pagātnes radītās plaisas. Ģimenes, klāni, ciltis dominē, un tāpēc ir jāpieliek lielas pūles, lai pārvarētu šo situāciju un izveidotu patiesi pilsonisku un politisku sabiedrību. Cerams, ka tas notiks jau drīz. Pamatojoties uz savu pieredzi, vēlētos piebilst pāris lietas. Ielās bija redzami plakāti, kas aicināja iedzīvotājus izvairīties no tā dēvētajiem ģimeņu balsojumiem. Iedzīvotājiem no citām Eiropas Savienības dalību valstīm šādi plakāti varētu šķist dīvaini. Bet praksē mēs pieredzējām virkni specifisku gadījumu, un mums tika sacīts, ka pagātnē tā mēdz notikt daudz biežāk. Piemēram, situācijas, kad ģimenes tēvs ierodas vēlēšana iecirknī ar trim identifikācijas dokumentiem, lai nobalsotu par visu ģimeni. Vēlēšana apgabali bija ļoti daudzveidīgi, Un uh, tāpat arī uh, komplicēta situācija bija vēlēšana iecirkņos. Cilvēki varēja balsot līdzās un vienlaicīgi, viņi varēja teikt viens otram, par ko viņi plāno balsot. Tas pats varēja notikt arī tad, ja balso ģimenes locekļi, piemēram, meita un dēls. Uh, Vēlēšanu iecirkņos šīs balsošanas vietas atradās ļoti tuvu vienotrai, cilvēkiem bija iespēja vienam otru ietekmēt. Um, Tāpat arī bija problēma ar mobilajiem telefoniem, tos nedrīkstēja izmantot, vēlēšana iecirkņos tie bija aizliegti, bet cilvēki tomēr tos lietoja, lai, balsu, lai runātu viens ar otru, lai nofotografētu savus vēlēšanu biļetenus, un visas partijas bija uz vienu vēlēšanu biļetene, vēlētājiem bija jāieliek krustiņš pie tās politiskās partijas nosaukuma, par kuru viņi balsoja. Tad, kad viņi ielika krustiņu attiecīgajā lodziņā, viņi nofotografēja šo biļetenu un parādīja to vēlēšana iecirkņa amatpersonai, lai eh, tādajādi informētu, par ko viņi ir balsojuši. Mums tika sacīts arī, ka cilvēkiem uz e, pirkstiem bija pildspalva tinte, un tā bija tāda tinte, ko nebija iespējams nomazgāt. Un e, šī tinte tika lietota, lai cilvēki nevarētu balsot e, divreiz. Uh, un bieži vien mēs redzējām, ka daudz pamet vēlēšana iecirkņus bez šiem marķējumiem uz pirkstiem. Mēs jautājām, kāpēc mums tika teikts, nē, šī tinta ir vienkārši neredzama, bet patiesībā vienkārši tika aizmirsts šos zīmodziņus uzlikt. Nākamajā vēlēšana iecirknī es lūdzu, lai man uzliek šādu marķējumu. Un desmit minūšu laikā es ar siekalām šo marķējumu vienkārši notīrīju. Uh, Tas bija ārkārtīgi vienkārši, tātad, ja es būtu vēlējies, es varētu doties balsot vēlreiz par kādu citu. Arī Kukana kungam bija šī tinta, bet viņš nemēģināja to notīrīt, un acīm redzot, tā palika viņam uz visu atlikušo dienu. Man ir arī fotografijas par to visu, un es varētu tās jums parādīt, lai ilustrētu mūsu gūto pieredzi šajā reģionā, lai jūs saprastu šīs problēmas politiskie spēki un partijas neusticas viens otram. Ik viens individs var apstrīdēt rezultātus, politiskās partijas arī to var darīt, un apstrīdot šos rezultātus, viņi saņem atbalstu no citiem spēkiem. Procedūra ir ārkārtīgi komplicēta. Es nekad agrāk nevienā Eiropas Savienības dalību valstī neko tādu neesmu redzējis un viņi paši apgalvo, ka šī sarežģītā procedūra ir vajadzīga, lai nodrošinātu rezultātu caurskatāmību. Es nedomāju, ka problēma ir caurskatāmībā, bet gan Albānijas politiskajā kultūrā. Tāpēc es ceru, ka tuvākajā nākotnē tiks veikti pasākumi, lai šai valstī rastos patiesi eiropeiskas nākotnes perspektīvas. Paldies, kolēģi! Arī es tur biju 93. gadā, un mēs abi tad bijām daudz jaunāki. Es uh, arī novēroju vēlēšanas. Uh, Huntis kungs no apvienotiem kreisiem, kas ir referents Albānijas jautājumos. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi, es vēlētos pateikties Kūkana kungam un Tremopolosa kungam tāpat arī citiem kolēģiem, kas pārstāvēja Eiropas parlamentu un piedalījās vēlēšanu novērošanas misijā Albānijā. Viņi ir snieguši mums ieskatu savā pieredzē, un, manuprāt, te mēs varam secināt divas lietas. Pirmkārt, sistēma ir laba, proti tas, ka Eiropas Savienības vēlēšana novērotāji dodas novērot vēlēšanas uz trešajām valstīm, lai raudzītos, vai procesi norit objektīvi, taču šādai novērošanas sistēmai ir arī ierobežojumi. Kukana kungs, Trimopulas kungs un citi kolēģi nevarēja gūt pilnīgu pārskatu par problēmu. Protams, bija labi, ka viņi tur atradās, tas bija labi mūsu prestižam, taču visam procesam bija ierobežojumi. Tāpat arī mēs dzirdējām izteikumus par vēlēšanu likuma pārkāpumiem Albānijā, un tas bija viens no problēmas aspektiem, taču pēc tam mēs pieredzējām arī, ka arī citās vēlēšanu procesa daļās bija zināmi draudi, uh, uzticamiem vēlēšanu rezultātiem. Un, protams, ka tas viss ir Albānijas politisko iestāžu ziņā, bet es ierosinātu vienkāršot vēlēšanu procesu, jo, ja šis garais sarežģītais process atkārtojas katru reizi, kad Albānijā ir vēlēšanas, tad uh, ir skaidrs, ka no šīs saspringuma neizdosies atbrīvoties, īpaši tad, kad vēlēšanu rezultāti tiks apstrīdēti. Uh, Tāpat arī ir daudz darāmā politiskās dzīves demokratizācijā Albānijā. Tai ir jākļūst demokrātiskākai, un ja tas nenotiks, mums būs ārkārtīgi grūti uh, paredzēt kādu Albānijas dalību Eiropas Savienībā nākotnē. Es ierosinu, lai Eiropas parlaments un citas institūcijas Eiropas Savienībā saglabā atvērtu šo uzaicinājumu dalībai Eiropas Savienībā, proti Albānijai ir jāzina, ka te ir perspektīvas, taču Albānijai arī ir jāpaveic ļoti daudz darba. Tas nebūs viegli, bet varbūt mums vajadzētu turienes politiskajām partijām norādīt, ka tām ir jāciena vienai otru, ka ir jābūt politiskajam dialogam, lai Albānija spētu izkļūt no pašreizējiem sarežģījumiem. Diemžēl notikušās vietējās vēlēšanas nemazināja politisko krīzi, gluži otrādi tās vēl ielēja eļļu ugunī, kā jau Kukana kungs norādīja. Nākotne neskatās pārāk rožaini, Albānijai draud ekonomiskā krīze, jo tai ir iekšzemes ekonomiskās problēmas. Tāpat arī Albānija maksā par eh, krīzes sekām kaimiņu valstīs, proti Itālijā un Grieķijā, un tas viss varētu veicināt politisko un ekonomisko krīzi, un manuprāt, šis savienojums varētu būt diezgan eksplozīvs. Tāpēc ir jārod politiskais risinājums spriedzes mazināšanā. Mums ir jāaicina Albāniju to darīt. Tāpat arī jāsniedz tik liels atbalsts, cik vien mēs spējam, un tas būtu labākais, ko mēs varētu darīt Albānijas iedzīvotāju labā. Paldies, Pastināro kundzei, vārds kungam atvainojot. Kolēģi, es vēlētos pateikties jums visiem par atbalstu un solidaritāti, ko jūs man izrādījāt. Pagājušo nedēļu es saņēmu vēstuli no paša priekšsēdētāja Būzeka, kurā viņš nosoda to palīkundzes nepieņemamo uzvedību un aizstāv parlamentu. Es vēlētos tāpēc pateikties Būzeka kungam par garu un kvalitāti šim paziņojumam, kur viņš cīnās par Eiropas parlamenta prestižu. Un, manuprāt, tas ir daudz svarīgāks par virkni mazāk būtisku jautājumu, bet runājot par notikumiem Albānijā. Kolēģi, es pirmkārt vēlētos atsaukties uz vidusposma pārskatu ko izplatīja ECO, un tur ir teikums 18. maijā pēc tam, kad tika principiāli balsots par lēmumu 4 pret 3, netika pieņemts formāls lēmums, bet vēlēšanu komiteja sāka atvērt 60 vēlēšanu uh, biļetenu kastītes un uh, skaitīt uh, balsis mm, vēlēšanās mēra amatam. Uh, un juridiskais pamatojums šo vēlēšanu urnu atvēršanai nav bijis skaidrs, tā norādīts ECO paziņojumā. Tāpat arī Fūlas un Eštonas uh, eh, kundzes uh, paziņojumos uh, šī pati doma ir atkārtota. Un ECO ir norādījusi, ka bāžas sagādā uh, nepareizi iemestie biļeteni ir nepieciešama godīga, caurskatāma procedūra, kas tiek īstenota neatkarīgi un pilnībā atbilstīgi jau esošajam juridiskajam ietvaram. Tāpēc es aicināšu jūs visus atcerēties, ka pagājušo reizi, kad sociāldemokrāti aicināja atkal atvērt vēlēšana urnas, Berišas kungs mums sacīja, ka tas nav pieņemami, ka konstitūcija ir pret jebkādu šādu atvēršanu, un mēs to akceptējām, lai dzīvo konstitūcija, un mums konstitūcija ir jāpieņem kā fundamentāls tiesība akts jebkurā valstī, bet šķiet, ka tā nenotiek. Tālāk. Problēma ir tajā, ka valdība nolēma atkārtot atvērt ne tikai vēlēšana iecirkņa urnas. Nevis visas šīs urnas Tirānā, bet tikai dažas, kur bija aizdomas, ka viena pusi varētu dominēt. Es rosinu jūs ņemt vērā, ka šāds process eh, tam nav bijis precedenta agrāk. Vienā no vēlēšana iecirkņiem viņi konstatēja vairāk nekā 200 vēlēšana biļetēnus, kas pārsniedza vēlētāju skaitu. Nu, kas tie par brīnumiem, kas notiek Tirānā? Viņi nolēma vienā urnā sabērt biļetenus, kas eh, kalpoja balsošanai par mēramatu, par tīrānas padomes eh, locekļu amatiem un arī par mazāku struktūru vienību padomju amatiem, un tas viss tika sabērts vienā urnā bez kāda juridiska pamatojuma. Visu beidzot, es aicinu jūs apsvērt Kukana kunga viedo komentāru, proti vienīgā lieta, ko mēs šobrīd varam darīt pareizi, lai izvairītos no lielas krīzes, un tagad es citēšu politiķu vārdus Albānijā. Albānija varētu nonākt pilsoņu karā un vienīgā lieta, ko mēs tagad varam darīt, ir runāt vienoti ar Eiropas komisiju un aicināt, lai tiktu ievēroti esošie juridiskie noteikumi un konstitucionālie noteikumi un nekas cits. Jo ja mēs turpināsim bez nosacījumiem atbalstīt tikai vienu pusi, tad mēs iedrošināsim otru pusi spērt soli tālāk, eskalēt situāciju un pievērsties vardarbībai, ja ne pat pilsoņu karam. Paldies par man veltīto uzmanību un solidaritāti, ko daudz no jums ir izrādījuši man, un arī par paldies par eh, ziņojumiem, kas ir nodot tieši prezidentam Buzikam. Paldies vārds Kasalīdis kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Acīm redzami ir tas, ka Albānijā pastāv ievērojama polarizācija, un abas lielās partijas ir ļoti tuvas vienotrai arī vēlēšanu rezultātu ziņā. Tā vietā, lai runātu vienkārši par šo abu pušu pienākumiem, es eh, vēlētos jautāt, vai nevajadzētu padomāt par to dienestu atbildību, kas konsultē mūs par vēlēšanu norises procesu, jo es domāju, kā tas ir iespējams, ka nebija nekādu ziņu par to, ka vēlēšanu urnu krāsai vajadzētu atšķirties atkarībā no tā, vai tiek balsots par mēra amatu vai padomis locekļu amatiem, un kā var notikt tā, ka galvenā amatpersona ir atļāvusi, ka viens vēlētājs ir varējis iemest vairāk nekā vienu vēlēšanu biļetenu urnā. Ja šie nosacījumi tiktu ievēroti, mēs būtu varējuši izvairīties no kļūdām. Un visu beidzot, un tas ir ļoti būtiski šim parlamentam. Es nedomāju, ka no mums ir kāda jēga, ja mēs sāksim paši kļūt par tiesnešiem un labvēlīgāk uzlūkosim vienu vai otru pusi. Ja mēs tā darīsim, mēs tikai liesim eļu ugunī, kas nepalīdzēs ne Albānijas iedzīvotājiem, ne valsts nākotnē. Šī visa argumentācija kāpēc eh, bija jāatver mm, vēlēšana urnas, kāpēc nebija. Ļausim par to lemt atbilstošajām tieslietu jomas iestādēm, un es ceru, ka vismaz tieslietu sistēma Albānijā strādā, jo pretējā gadījumā, kāpēc mēs vispār runājam par, par kandidēšanu iestājai Eiropas Savienībā. Paldies, Tanaka kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es uzmanīgi klausījos visos komentāros un vēlētos atkārtot uzsvērt mūsu grupas ECR pozīciju, proti Eiropas parlamentam principā nevajadzētu novērot vietējās vēlēšanas. Es ļoti cienu Kukana kungu, un tas bija biroja lēmums, bet, manuprāt, tas nebija pareizs lēmums, un es gribētu jautāt, ko šī misija īsti panāca. Manuprāt, vietējās vēlēšanas vajadzētu uzraudzīt vainu reģionu komitejai, uh, vai padomai, bet mums vajadzētu ierobežot pašiem savu darbību, jo mēs neesam lokālie politiķi, mēs neesam lokālie padomdevēji, un tā ir ļoti bīstama prakse. Vai mums uh, ir kādas tiesības leģitimizēt uh, rezultātus, vai mēs kaut kā varam uzlabot atmosfēru starp polarizētajām politiskajām partijām? Es domāju, ka nē, vai Albānijā, Albānijas tēls ir uzlabojies parlamentā acīs. Uh, arī šajā gadījumā atbildi ir nē. Un šajā nedēļas nogalē es dodos uz Maķedoniju, lai piedalītos tur vēlēšana kampaņā, un viņi tur jautā, kāpēc mm, nebūs eh, novērošanas misijas no parlamenta puses Maķedonijā, bet te pašā laikā mēs dodamies novērot vietējās vēlēšanas Albānijā. Paldies! Eh, runātāju saraksta noslēgumā Komatsakis kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es piedalījos šajā vizītē Albānijā. Mēs devāmies prom no Albānijas 9. maijā. Un tad vēlēšana iecirkņi jau bija slēgti un pēc 15 dienām mums joprojām ir tikai ļoti miglains priekšstats par rezultātiem. Varbūt, ka tie būs galīgie rezultāti, taču balsu skaitīšanai bija vajadzīgas 15 dienas. Priekšsēdētāji dāmas un kungi, es domāju, ka šis fakts viens pats skaidri atspoguļo vēlēšana procesa briedumu Albānijā. Es nedomāju, ka vispār ir vajadzība ieslīgt detaļās, kā jau sacīja Kasalīdis kungs. Neatkarīgi no tā, kā mēs izvērtēsim dažādos vēlēšanu aspektus, mēs varam nonākt tikai pie viena politiskā secinājuma, un tas ir šāds. Albānija vairs nav topošā demokrātija, jo tā ir bijusi demokrātija jau vairāk nekā desmit gadu, un mēs nevaram ignorēt visu šo garo laika posmu, veidojot savu izvērtējumu. Ir acīm redzams, ka demokrātiskie procesi šajā valstī nedarbojas pareizi un vienmērīgi, ja mēs tos uh, skatām attiecībā pret saviem standartiem un sliekšņiem. Nu, mums nav izvēles, kā tikai norādīt uz to mums vajadzēs uzmanīgi novērot politiskās situācijas veidošanos šajā valstī. Ir liela spriedze, ir dziļas plaisas, un tas mums ir jāpatur prātā. Runājot par Tanaka kunga teikto, proti, vai mums vispār tur vajadzēja atrasties, nav šaubu par to, ka mums tur vajadzēja būt, lai mums rastos skaidrāks priekšstats par to, kā veidojas situācija Albānijā jo Jūs varbūt jau zināt, ka Albānija vēlas sākt sarunas, lai pievienotos Eiropas Savienībai. Es uzskatu, ka Eiropas parlaments pieņēma pareizo lēmumu, kad nolēma sūtīt novērotājus arī uz Kimāras reģionu. Tur pagātnē ir bijuši diezgan saspringti konflikti, kas izraisīja pat nāvis gadījumus, un uh, tas, ka Šoreiz vēlēšanās nebija tādu saspīlējumu, izskatās cerīgi. Nebija sūdzību par vēlēšanu procesa norisi tur, un es uzskatu, ka tas ir ļoti cerīgi. Priekšstādātāja noslēgumā es vēlētos izteikties par to, kas sagādā bāžas cilvēkiem Albānijā. Kad viņi balso vietējās vēlēšanās, viņi nesaprot, kāpēc uh, vēlēšana urnas ir jānogādā kaut kādā centralizētā birojā, kas skaita balsis, un atbildi, ko šie cilvēki saņem no iestādēm, ir, mēs vēlamies kontroli, kontrolēt situāciju centralizēti, jo, ja skaitīšana notiks lokāli, mums būs grūti pārbaudīt, vai nav kādu problēmu. Un es domāju, ka tas, ka viņi šādi izsakās, ka tam vajadzētu mūs darīt bažīgus. Paldies, Kukan kungs, noslēgumā. Ja, paldies. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās arī īsās diskusijās. Augstu vērtēju un visu kolēģu arī ieguldījumu pašā delegācijā, misijā. Paldies par sniegtu informāciju. Es visu, kādā ziņā piekrītu Kuslīdis kungam, ka mums nav jābūt kādiem tiesnešiem vai ekspertiem par pašu vēlēšanu likumu Albānijā tur galu galā arī viņa iestādes, kas arī šo uzdevumu varēs arī ļoti precīzi īstenot. Es tikai atkārtošu, ko teicu. Es atbalstu arī Kasulīdis kungu. Ja mēs vēlamies piedalīties šajā strīdā, tas nebūs īsti pareizi iespējams, ka tas tikai sāsinās vēl jau tā pat um, šo situāciju. Jums jāmēģina varbūt vienotā nostājā būt un šo jautājumu risināt. Nu, kādā ziņā mēs nevaram teikt, uzskatu, ka īstenībā valdība jau bija parādījusi diezgan labu gribu un bija labi gatavojusi sagatavoja šīs vēlēšanas. Katrā ziņā vismaz vizīti iekšlietu ministrijā to apliecina. Bet tajā brīdī, kad sāks balsu skaitīšana un vēlēšana rezultātu pieņemšana, nu lūk, tur tajā brīdī rodas problēmas. Es baidos, ka tur atkārtosies tāda pati situācija, kā tā bija 2009. gada jūnijā parlamenta vēlēšanās. Tāpēc mums ir ļoti nopietni jāņem šī situācija vērā. Pagājušo reizi saņemot zi progresa ziņojumu, valsts nesaņēma kandidātas valsts statusu, un līdz ar to, ja šī situācija neuzlabosies, tas būs ļoti slikti valstī un Albānijas iedzīvotājiem. Un tas mums jāņem vērā. Par Čārlza Tanoka komentāru. Pirms tika pieņemts lēmums par ad hoc delegāciju uz Albāniju, un tur nebija nekāda tāda vienprātība, bet tāds lēmums tika pieņemts. Un vienlaiks tika pieņemts lēmums nesūtīt novērošanas delegāciju uz Maķedoniju. Un tad to bija jautājums, vai mēs varam piekrist eh, šim noteikumam vai tomēr ņemt vērā zināms izņēmums un tad tomēr nosūtīt delegāciju. Lūk, tas arī viss. Paldies priekšsādātē. Nepaldies, godātais kolēģi jums. Un tagad mums sako atkal sarunas ar, bet tā kā mums nav vēl attiecīgi ieradies, pārstāvis, tad mums ir jāizsludina pārtraukums. Desmit minūtes. Spiegel per aver perso la Albania. Ecco.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 Labi, kolēģi. Es tikai izklausos, kas te kā atbalsojas un tam līdzīgi, bet labi, Kaminski kungs, es vēlētos jums teikt, ka. paredzētais jautājums, ko es uzdevu augstajai pārstāvībai. par īpašām tiesībām, bet tā kā jums ir jāievērojas ar zināmo laiku, kas nav sasniegts atbildi, tāpēc tagad jums ir arī tiesības, protams, šo jautājumu arī iekļaut darba kārtībā. Un tagad došu jums iespēju šo tēmu uzdot un saņemt arī atbalstu, atbildi no arī lietu, jeb ja ārējās rīcības dienesta. Lūdzu. Jā, ja, paldies, dāmas un kungi. Ir pagājušas 50 dienas, kopš tika um, 11. februārī apcietināts Bartulu kungs, un viņam tika piespriests 15 dienas Tātad mēs runājam par Baltkrieviju un 15 dienas aizturēt uh, brīvības atņemšanu par piedalīšanos demonstrācijās un par um, šīm opozīcijas darbībām Minskā. Tiesa tā nolēmusi, lai gan viņš norāda, ka viņš visu laiku ir tikai veids žurnālistu pieteikums, un tāpat arī to arī apliecināsi Polijas biedrība, Poļu biedrība Balkrievijā, kur viņš arī aktīvi darbojies. Un viņš norādījis, ka Baltkrievijas varas iestādes mēģina arī pagarināt viņam piešķirto uh, arestu. Un tāpēc viņš ir sēž nevis 15, bet 50 dienas. Tieši tāpēc esmu uzdevis jautājumu komisijai, pieprasot, vai augstā pārstāve zina šo lietu un šos faktus, un kādu veidu rīcību darbību varam sagaidīt? Tāds bija mans sākotnējs jautājums. Labi, tad um, dosim Matsona kungam vārdu. Paldies priekšsēdētājiem. Ārējās rīcības dienas. Cik mums zināms, Tagad tā ir pirmā reize, kad notiek šāda jautājuma stunda starp ārlietu komiteju un ārlietu dienestu. Mēs vēl neesam īsti šo jautājumu, protams, laiku vispār tā sadalījuši. Un, lai saprastu, kā īsti tas darbosies starp ārlietu komiteju un ārlietu dienestu, ārējās darbības dienestu. Tomēr mēs ceram, ka mēs jums spēsim sniegt atbildes un arī atbildēsim Kaminska kunga jautājumu. Tomēr es sākumā gribētu nedaudz tieši pakavēties pie procedūras. Pagājušo gadu jūnijā Eiropas parlaments mainīja savus iekšējās kārtības noteikumus reglamentu par to, kā deputāti var uzdot tieši savus jautājumus arī augstajai pārstāvēji. Tas ir jaunais 117 viens noteikums. 117. panta pirmā punkta noteikums. Un tas tagad iekļaus arī starp iestāžu nolīgumā. Bet mēs tomēr nesaprotam, kādēļ parlamenta rakstveida jautājumi tiek uzdot tikai komisijai un padomēji. Jo es runāju lūk šajā ziņā kā ārlietu, ja ārējās darbības dienas pārstāvis, bet Kaminska kunga jautājums ir uzdots padomēji un līdz ar to viņam būtu arī jādodas uz padomi, lai atbild, saņemtu atbildi. Savukārt, atbildi, ko mēs saņēmām no padomas, kur arī tika uzdot šis jautājums, bija tāda, ka visi jautājumi, kas tiek novirzīti padomē, pat ja tikai procedurāli jautājumi, vispirms tos ir jāapstiprina padomē, līdz ar to ministru līmenī. Savukārt komisijai uzdot jautājumu ir savādāki Tos nevar vienkārši tā novirzīt augstāji pārstāvēji, bet arī padomi var pieņemt uh, augstās pārstāvs ziņā uh, atbildes damos jautājumus, jo galu galā šie jautājumi ir daudz plašāki nekā tikai vispārējo vairlietu padomas kompetencijai. Lūk, tas ir oficiālā padomas nostāja. Un tieši tāpēc padomu norāda, ka šī procedūra ir ilga, un tieši tāpēc jūs nesat savlaicīgi saņēmis jautājumu. Un savukārt jūs nākotnē šādus jautājumus patieši uzdot augstai pārstāvēji, jūs saņemat daudz straujāku un saulēcīgāku atbildi. Un nu, lūk, tā atbildēja padomi. Tātad padome sniedz atbildi 28. aprīlī, un tā norā, atbildi ir norādīts, tā kā šis jautājums, kas uzdots augstai pārstāvēji, atbildīgai par ārējo un drošības politiku, tad aicina deputātu uzdot šo tam tieši ārējā lietu augstai pārstāvēji, kāds ir noteikts 117. panta pirmajā punktā. Lūk, mēs esam arī bijuši ciešā kontaktā ar parlamentu dienestiem, lai noskaidrotu, vai ir iespējams deputātiem tieši uzdot jautājumus augstai pārstāvēji. Un esam saņēmuši atbildi vakar, ka šobrīd vēl tas nav iespējams deputātiem uzdot jautājumus tieši augstai pārstāvēji, komisijas priekšsēdētāja vietniecei. Līdz ar to šis procedūras vēl ir procesā, un un es esmu saņēmis arī paraugu, kur varētu būt jauna procedūra parlamentā, kuras ļautu deputātiem uzdot jautājumus ne tikai komisijām padomē, bet arī augstai pārstāvēji un arī <clears throat> padomas priekšsādātājiem. Bet šī sistēma šobrīd vēl nedarbojas. Līdz ar to, tā kā tā nedarbojas, tad nav iespējams uzdot tieši jautājumus augstai pārstāvēji. Es saprotu, ka šis ir tagad tikai vēl dažu nedēļu jautājums, un es ceru, ka tas, ko mēs šodien piedzīvojam, būs vēl savādāk, un no tā izvairīsimies. Un, protams, es arī nedaudz gribu arī atbildēt pēc satura, bet eh, man bija, tomēr, tik daudz jāvelk laika arī runāt par formu un procedūrām. Bet es saprotu, es ceru, ka Kaminska kungs saprot, kas īsti šeit notiek. Nu, lūk. Uh, Tad, kad mēs sapratām, ka to eh, visu ir problēmas, mēs šo jautājumu arī nopietni izanalizējām. Augstā pārstāve tagad ir atbildējusi arī Kaminska kunga jautājumu. Tas arī tika vēstules veidā nosūtīts eh, Kaminska kungam vakardien. To ir parakstījis Čans Papovski, sektāra vietnieks, kas sniedz arī izsmejošu atbildi Kaminska kungam. Un es ar viņu runāju, uh, un es saprotu, ka viņa biroja vēl šī vēstule nav pienākusi. Bet es varu arī nolasīt atsevišķus eh, būtiskās daļas par Baltkrieviju, kas arī atbild šo sākotnēju jautājumu, kas tika uzdots 1. martā, un tagad tiek arī aktualizēts, ņemot vērā aktuālo situāciju. Ja Kaminska kungs es to varu arī izdalīt, vai es arī varu vienkārši viņam nodot vēstules kopiju. Kā jūs vēlaties, lūdzu, godātais Kaminski kungs? Priekšsādātāji, es uzskatu, ka šis jautājums, par ko mēs runājam šodien, es tieši runāju par, tagad es runāju par Balkrievi, nevis procedūru, ir tik ļoti nozīmīgs, ka būtu ļoti labi, ja mēs tādu varētu arī dzirdēt un protokolā iekļaut to, kas tagad būtu arī godātie ārlietu, jeb ārējās darbības dienesta pārstāvi mums ir gūt gatavi arī tagad pateikt. Jo tur ir cilvēks ar vienu, tur ir arestā, un vispār ir ļoti svarīgi dzirdēt, kā tad viņi analizē šo situāciju Balkrievijā. Nu, tāda ir deputāta griba. Nu, jā, es arī esmu. <laughs> es jums piekrītu, es zinu, jā, ka jūs esat kamīns kungs. Labi. Labi, paldies priekšsādātāji, nu tad tā arī darīsim, ko mums pieprasas godātais deputāts. Nolasīšu augstās pārstāvis Katrīnas Aštons sniegtu atbildi. Vēstuli nosūtīt Kaminski kungam. Augstā pārstāve pasakās deputātām par to, ka viņš ir izcēlis šo problēmu, kas nozīmē, ka tiek apspiesti un mm, opozīcijas pārstāvi Balkrievijā, sekot prezidenta vēlēšanām, un labprāt sniedz arī informāciju, kas ir aktuāla par um, mm, poliju žurnālistu, un kas arī ir polijas, eh, poļu biedrības eh, loceklis Baltkrievijā. Un šeit ir atspoguļot situāciju, norādot, ka Baskudo kungs tika apcietināts eh, Gudonā, un es atvainojos, es varbūt neizrunāju visu precīzi, tālāk viņš tika nākošā dienā jau aizvest uz tiesu Minskā, un tika tika viņam piespriests sosts 1,75 miljoni Baltkrievijas rubļu, tas būtu 150 eiro aptuveni, un tika atbrīvots. Pēc tam Minskas prokurators apstrīdēja šo uh, sodu, uzskatot, ka tas pārāk uh, maigs. Un uh, līdz ar to sekoja nākamās tiesas lēmums, kas jau Voskukungam piešķīra, piesprieda, piedošana 15 dienas arestā pār piedalīšos nesankcionētā uh, demonstrācijā, sekojot arī septem, mm, prezidenta vēlēšanām, kas seko pēc prezidenta vēlēšanām. Un uh, tiesa ņem vērā, <clears throat> ka uh, žurnālists darbojas polijas avīzes vadā. Bet tiesa norādīja, ka viņš nav akreditēts žurnālists, lai gan viņa akreditācija bija iepriekš bijusi, bet tā bija iztecējusi jau 2009. gada 24. februārī un netika um, paildzināta, lai gan viņa raksti parādījās avīzē, avīzes mājaslapā. Un tāpēc Botna kungs tika apsūdzīts par uh, noteikumu pārkāpumu un tika sodīts saskaņā krimināla kodeksa 378. pantu. Turklāt šis jautājums tika apspriest ar Eiropas parlamenta deputātu delegāciju, kas plāno ierasties Minskā. Pēc šī eh, tiesas sprieduma uh, eh, Baskungs tika aizturēts un turēts pirmsties uh, uh, arestā. Un pēc tam 5. maijā tika pieļaut viņa san, pirmā satikšanās. Uh, un, acīm redzot, viņš drīkst arī saņemt un nosūtīt vēstules, un ir bijuši arī pratināšanas. 13. maijā Baskodova kungs tika apsūdzēts par prezidenta apvainošanu saskaņā krimināla kodeksa attiecīgo pantu un tika mm, um, notiesāts saskaņā 377. pantu, kas paredz vai no nu 3 vai 5 gadu ieslodzījumu un saskaņā mūsu pieejamo informāciju. Mm, mēs redzam, ka varas iestādes liedz žurnālistam iznot savu žurnālistu darbu. Un mēs arī sekojam šī gadījuma attīstībai. 10. aprīlī Eiropas saimnības augstās pārstāvis uh, eh, presa sektārs sagatavoja paziņojumu par um, mediju apspiešanu Baltkrievijā, kurā tika norādīts, ka Baltkrievijas eh, īstenotā politika paskuķa kunga aizturēšanas gadījums un polijas avīs žurnālista mm, darbību ierobežošana eh, skaidri pierāda par to, kā tiek pārkāpt cilvēktiesības Baltkrievijā kopš eh, prezidenta ievēlēšanas 2010. gada decembrī. jebkāda veida neatkarīgu mediju žurnālistu iebaidīšana, ierobežošana nozīmē pamatbrīvību ierobežošanu, kas nozīmē arī vārdu brīvības ierobežošanu, mediju brīvības ierobežošanu. Un tieši tāpēc ir e, izteikts aicinājums Baltkrievijas iestādēm atcelt šos e, sodus pret uh, žurnālistiem. Nu, kā jau arī godātais deputāts zina, mēs esam aicinājuši, lai tiktu atbrīvot visi šie ieslodzītie un katrā ziņā stiprināt pilsoniskos sabiedrības nostājas Balkrievijā. Eiropas Sanības e, rokās instruments, mē, kas mums ir, mēs tos visus izmantojam un mēģinām visiem līdzekļiem panākt apspiesto personu atbrīvošanu un un esam nobežījušies par šo sarežģīto situāciju. Godātais priekšsādātāji, godāti deputāti, šī ir augstās pārstāvs atbild, kur esam nosūtījuši Kaminskungam un kuru arī tālāk nodošu arī, arī Pofovska kunga sagatavoto vēstuli, kas ir poļu valodā. Paldies! Un tagad jautājums Kaminskungam, vai jūs esat atbild, apmierināts ar saņemt atbildi? Jā, paldies. Jā, es esmu apmierināts ar saņemtu atbildi. Paldies jums par šo atbildi. Tas bija man ļoti nozīmīgi. Un tos noteikti arī sadzirdēs gan Polijā, gan Baltkrievijā. Polija ļoti interesēta šajā jautājumā, un tas nu vēlreiz apliecina manu ļoti lielo cieņu iepratiem augstai pārstāvei un visam ārējās darbības dienestam kopumā. Ārējās darbības dienas neaizmirst, ka mūs saista ne tikai līgums, bet pirmkārt arī kopienas vērtības. Un viena no tām ir tieši runas brīvība un demokrātija. Un tāpēc man ir liels prieks un lepnums, ka ārējās darbības dienests aizstāv mūsu tiesības un uh, vērtības. Tāpēc priekšsēdētājs varētu aizst, vēlos mm, aicināt jūs arī ļoti cieši sekot kuri ir tie Lukašenko režīma uh, amatpersonas, kas tieši aktīvi iesaistās personu demonstrāciju apspiešanā un opozīcijas apspiešanā, un tāpēc mums arī vajadzētu aizliegt viņu ieceļošanu Eiropas Savienībā. Un pavisam vēl arī gribu arī izteikt cerību, ka uh, šīs procedurālās uh, tiesības, tas ir tikai īsts pārējoši parādība, jo mēs vēl visi mācāmies, kā dzīvot tagad pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Paldies! Paldies! Man tikai būtu viens vēl jautājums. Um, vai, nu, īsts pārdoms kā mēs varētu tomēr, varbūt tomēr vienkāršāk to visu veicināt un veidot šo arī jautājumu un atbilžu stundu, lai mēs tiešām arī efektīvi saņemtu visas atbildes, kas atbilst tam, ko Eiropas parlaments sagaida. Tātad jautājumi un jautājumu laiks, tas jau ir paredzēts daudzos parlamentos, daudzās valstīs, un es domāju, ka to arī varam ļoti labi kā praksi ieviest arī pie mums. Labi, tālāk 14. punkts. Tas būs ziņojums par vizīti Irākā, kas notiek no 26. līdz 28. aprīlim. Tas bija, protams, ārkārtējs pasākums un drošības apsvērumu dēļ agrāk Irākā mēs nevarējām ierasties. Stevensens Mauro ir apmeklējis Bagdādu un Erbilu. Un tā došu arī vārdu Stevensen kungam lūdzu. Ja, paldies, priekšsēdētā. Jūs jau pareizi sacījāt, ka šī nu, bija diezgan tāda unikāla iespēja. Mēs, protams, tikai esam izveidojuši oficiālo uh, organizāciju un vairākas reizes mums tomēr nācies atcelt uh, vizīti, un pret to protestēja arī, mums to neļāva mūsu priekšsādātājas konferences, bet mēs esam tam iebilduši, un tagad arī ņemot vērā delegāciju priekšsādātāju atbalstu, mēs beidzot panācām šādu piekrišanu. Un es gribu norādīt, ka šī delegācija un vizīte notika pašā augstākā līmenī, mums bija tikšanās ar augstākā līmeņa um, amatpersonām, mēs vienkārši netikāmies ar premjerministru, uh, kurš tajā brīdī atradās Dienvidkorejā. Bet mēs tikāmies ar prezidentu Talabani, tāpat arī ar parlamentu priekšsādātāju, tāpat arī padoms e, priekšsādātāju, kas ir vienīgā šobrīd tiešām tā efektīvi darbojošā valdības daļa. Un tāpat arī mēs tikāmies ar trim komitejām no viņu tātad padomas pārstāvi, tātad aizsardzības ārlietu un cilvēktiesību komitejām, Tāpat arī mēs tikāmies ar premjeru vietnieku, ārlietu ministru, un mēs tikāmies arī ar ANO ģenerālsektāra personīgo pārstāvi Melkart kungu, kas arī nesen viesojas mūsu komitejā šeit Briselē. Tāpat arī mums bija arī tikšanās arī ar ANO vēstnieku Jim Jeffrey. Mēs redzam, ka arī ārlējās darbības dienas ir tieši atbildīgs šodien par, šobrīd par mūsu programmu īstenošanu. Tātad mēs arī tikāmies ar polijas vēstnieku uh, Polijā Stanislavs Mola, kurš arī bija ārkārtīgi nu, mums izpalīdzīgs. Erbilā mēs tikāmies ar prezidentu, uh, tas, kas pārstāv tātad Kurd, Kurdistānas autonomo reģionu, un tāpat arī ar citām amatpersonām, piemēram, arī premjeru, uh, doktoru Saleku un arī ar Rakijādā priekšsēdētāju, kas tieši bija šajā Erbilas pilsētā, un tāpat arī ar Erbilas pilsētas uh, priekšsēdētāju un arī citas augstās amatpersonas, ar ko mēs pārnājām minoritāšu jautājumu, un arī Goran partijas uh, priekšsēdētājs un Kurdistānas partijas priekšsēdētājs. Galvenie jautājumi, par ko mēs apspriedām, bija arābu pavasaris, kas tika ļoti nopietni ņemt vērā, un, protams, ka tajā reģionā tas vēl jūtīgāk tika skatīts, un, manuprāt, tur tā nostāja un sajūta ir tāds kā pēc Eiropā, pēc Berlīnas mūra krišanas. Tavukārt, savukārt runāt par situāciju Sīrijā, kur ir ļoti liels kurdu kopiena un arī liela kristiešu minoritāte, kas bēg no šīm teritorijām un cenšas nokļūt Kurdistānā. No Kurdistāna, kā mēs zinām, vairākas reizes jau tas ir pateikts, ka tur ir nespēja vairāk uzņemt bēgļus. Viņi nekad viņus, protams, nezin projām, bet viņiem trūkst mājokļu, kur viņus vispār nometināt, trūkst skolu un vispārējās infrastruktūras. Un tāpēc arī biju viņu skaicinājums, nu, nesūtiet lūdzu uh, Uh, naudu jaunām Kurdistānas kristiešu baznīcām, bet mums vajag naudu skolām, slimnīcām, lai celtu o, uh, šīs vajadzīgās ēkas uh, tiem kristiešiem, kas ierodas kā bēgļi. Mēs pārnām arī uz politisko situāciju Irānā un nacionālās valdības uh, izveide, vienotības valdības izveidi, kuru vajadzēja veidot veselas astoņus mēnešus. Nu, tas bija ļoti smags process, bet pēc tam tika izveidot šis, ko mēs saucam, um, pamat vienošanās, kas ietvarēja deviņas klauzulas un izveido šo lielo koalīciju. Jāatzīst, ka neviena no deviņām klauzulēm šajā ārbildes uh, nolīgumā nav vēl īstenota. Neviena nav īstenota. Trīs galvenās ministrijas - drošības, aizsardzības un iekšlietu ministrijas ir būtisks un vienmēr bijušas ir uh, kā pamatakmens šajā arī Erbilas noligumā, un, un viņi nekad nav īsti tomēr bijuši iecelti. Bet uh, ministriju m, mm, visas pilnvaras un funkcijas ar vien ir premjera rokās. Un īpaši ņemot vērā, kā arī premjera uh, šī īpašā uh, nu, viņi vēl, vēlēšanās tomēr šīs lietas kontrolēt no savas puses. Tas ar vienu ir spēkā. Un tāpat arī Alakada Vajāvi mēs redzējām arī no viņa puses, ka viņu partija īstenībā ir tikai viens uh, balsts pārsvars, viens uh, vairāk vietu parlamentā, lai gan vēlāk tieši mazākuma uh, grupa kļūst par premjeru. Un šāda vienošanās nav panākta līdz galam tomēr. Un tāpēc um, mums ir jāskatās arī, um, kāds arī ir tālāk tad sastrēgums likumdošanas pieņemšanā. Nu, piemēram, viens no sastrēgumu punktiem ir par budžetu. Un um, mēs nekādā veidā nevaram panākt jaunu progresu, jo šīs Nacionālās vienotības uh, valdība nedarbojas īsti. Uh, Un tāpat mēs nav arī par ekonomikas situāciju. Un ņemot vērā drošības situāciju, kas ar vien ļoti saspringta, uh, Bagdāde ir ārkārtīgi bīstama. 81 policists ir bijis nogalināts 16 dienu laikā pirms mūsu vizītes. Tāda statistika mēs zinājām. Mēs redzējām arī bumbu izsistos sprādzienus uh, radītās bedres, kas bija pirms, īsti pirms mūsu vizītes nogalinājušas vairākus desmitus cilvēku. Pasūtījums, lepkavības un visāda veida uzbrukumi, tas ik viens notiek. Tāpat ir problēmas ar elektrības piegādi, piemēram, Bagdādē. Dažkārt tikai 6 stundas dienā ir elektrība. Ramadāna laikā, tad, kad uh, temperatūra sasniedz 50 grādus, un musulmaņi pat nedrīkst ne dzert, ne ēst dienas laikā, tas kļūst tiešām bīstami, ja viņam nav gaisa kondicionieru un elektrības. Un ir bailes par to, ka tad tieši tajos brīžos arī varētu uzlēsmot vardarbība. nu, mēs tomēr redzam, ka viņam arī ekonomika attīstās. Un mēs redzam, ka, piemēram, Kurdistānā ir bijusi 10% ekonomiska izaugsme, līdz ar to ir gadus, un var teikt, ka tā ir tiešām plaukstoša. Un arī drošības situācija ir pilnīgi savādāk. Tā ir visdrošākā kā, drošākā Irākas daļa. Nu, un ikreiz tiekoties ar amatpersonām, Mēs dzirdējām arī ļoti lielu protestu pret uh, iepriekšējo uh, eh, mazslepkavību, un kur bija nogalinājuši tātad 300 personas tika ievainots, bet vairāk desmit tika nogalināti, un kam pašrāf uh, nometnes, šafaras nometnes aplenkums ir bijis ļoti nopietns, un jāatzīst, ka ne visām personām tika sniegta vajadzīgā medicīniskā palīdzība. Un tāpēc uh, mēs sapratām, ka vienīgais īstais risinājums būtu 3400 personu pacelšana ārpus Irākas, bet tas nozīmē, ka ir jāpārliecina vadītājs Mudžahedīns, Mudžahedīna organizācija, ne tikai šajā Šafravas nometnē, bet arī citur. un tāpēc arī vēlāk tos uz citu vietu un tur runāju tieši. Tātad devos uz Parīzi, kur runāju arī šīs organizācijas pārstāvjiem un, un runāju par šo iespēju, par ko jau vienojas arī mūsu delegācija. Un preses konferencē arī pagājušā plenārstasīs ietveros mēs par to runājām. Un šo ierosinājumu mēs esam nosūtījuši tātad arī Baronesa Aštonē. Uh, un visu dalībvalstu ārlietu ministriem. Tātad iespēja vienīgā tāda, ka mēs paredzam šo personu pārvietošanu, pārceļam šīs ašarafs nometnes 3400 personas uz jebkuru no citām dalībvalstīm, kur varbūt ir kaut kāda vai nu ģimenes saikne, vai kur kāds ir iepriekš dzīvojis, tāpat arī uz ASV, Kanādu, Šveici, Austrāliju, uz jebkuru valstu, kas ir gatava palīdzēt risināt šo uh, problēmu un novērst vēl iespējami tālāk asins izliešanu. Jo Irākā skaidri pasaka, ka viņi vēlas šo situāciju atrisināt līdz gada beigām, bet nu, mēs izvirzām ļoti stingrus nosacījumus pārunāt arī šo situāciju ar um, vēstniekiem. Mēs norādījām, ka nevar vienkārši tagad tā, uh, it kā balvu vēl pasniegt Irākas valdībai un visu šīs personas pārvietot uh, izvest no Irākas, neņemot vērā šīs mazas slepkavības. Tāpēc mēs skaidri pateicām, ka Irākas varas iestādēm ir jāizveic militārā okupācija šajā ašrafs nometnē un jānodrošina neatkarīgo ekspertu piekļuve šai nometnē, jānodrošina medicīniskā palīdzība un jāuzsāk starptautiskā neatkarīgā izmeklēšana šajā asins izliešanā, kas notika 8. februārī, aprīlī. Un tikai tad mēs varam sākt arī tālākas sarunas par to, kā mēs no savas puses varam palīdzēt situāciju atrisināt ilgtermiņā. Ašraf bija arī jau iekļauta ārlietu ministru padomē šonadēļ pirmdien, uh, un Baronis Aštona šo jautājumu izvirzīja un atkal izteica protestu Irākas valdībai. Tā kā lietas virzās, attīstās, un mēs ceram, ka mēs arī saņemsim atbalstu, kas jums ļaus arī atrisināt šo situāciju un nepieļausim, ka atkal notiek kāda asins izliešana. Tāpat mums bija prieks par to, ka bija kopīgā investīciju konference, strādāt kopā ar polijas vēstnieku, un jau 6. un 7. decembrī eh, kopā ar komisiju, padomu un parlamentu mēs arī skatījām uz tālākajām iespējām, kā tad ir Irāks gāzes un naftas eh, industrijas iespējas un kā tur var iesaistīt Eiropas uzņēmums un attīstīt uzņēmē darbību. Tāpat arī runājam par lauksaimniecības jautājumiem, par finanšu pakalpojumiem. Un komisāri katrā ziņā bija ļoti entuziasti pilna. Un, un Polijas to savukārt norādīja kā iespējamo savas prezidentūras prioritāti. Un visbeidzot, mēs arī izstrādājam šo kopīgo deklarāciju Uh, kur norādījām izstrādāt strauji uh, un iztenot šo partnerību sadarbības nolīgumu, arī cilvēktiesību izglītības sociālo jautājumu ziņā, nodrošinot dzimumu vienlīdzību un sieviešu tiesību aizsardzību. Nu, lūk, kopā savalkot, tā bija tiešām tāda nozīmīga vizīte, kur bija daudz nozīmīgas tikšanās, un mēs arī tādu gaidīsim Irākas pārstāvis Eiropā. Pavisam jau drīz. Īstenībā enerģētikas ministrs jau šonadēļ, ceturtdien, piekdien, ir Briselē, lai tiktos ar komisāru Ottingeru. Tā kā mums sadarbīsies, eh, tur, turpāk arī būs tāda sadarbība. Un vēl pavisam beigās gribu pateikt, un paldies tiešām, eh, ka devāt man iespēju šodien uzrunāt jūsu komiteju. Un jāizsaka, ka nožēlamā kārtā jūs man nosaucāt it kā um, līdz priekšsādātāju jautājumos par sociālām lietām, bet, diemžēl, tas netika iepriekš ar mani saskaņots, un īstenībā man jau šopēcpusdien ir paredzēts cits sanāksme, un tāpēc atvainojos, ka es tomēr nevarēšu piedalīties jūsu organizētajā pasākumā. Paldies! Thank you very much! Liels paldies, saka priekšādātājs! Tiešām markā tik žēl, ka tā nu ir sanācis. Bet es, jā, jūs man informēt par to, ka tāda šī situācija ir, un līdz ar to šo pēcpusdienu Mēs vienkārši attiecīgi pielāgosim uh, sanāksmi. Tagad ir Māro kungs. Sī, grāci, prezidente, par normu. Liels paldies. Nu, neatkārtošu to, ko teicis nu pat mans kolēģis Stevensons, bet uh, izteikšu tomēr virkni komentāru. Par jautājumiem, ko varbūt viņš nepieminēja Iesākumā nu tāda būtiska piezīme. Un ceru, ka varēšu to atkārtot arī šīs pēcpusdienas uzklausīšanas laikā. Nu, ir tāds paradoks, ka Irākā cilvēki mirst tāpēc, ka viņi grib dzīvot. Tie ir cilvēki, kas atsakās atteikties no savām tiesībām uz darbu, un e, dot ieguldījumu demokrātijas veidošanā valstī, un šiem cilvēkiem tāpēc ir jāiet bojā. Tas ir ļoti pretrunīgi. Un tāpēc vēl pretrunīgāk šķiet redzēt, kāda attieksme ir mūsu iestādēm pret to, kas notiek Irākā. Nu, ļaujiet man jums sniegt pāris piemērus. Es jau esmu tos citējis iepriekšējās debatēs, kad runājām ar Aštāns kundzi plenārsēdē. Ar Kad bijām tur, redzējām, ka Eiropas Savienības struktūras Irākā uh, ir pilnīgi neadekvāts. Nu, ļaujiet man jums paskaidrot, kāpēc. Ne jau tāpēc, ka tie būtu nepareizie cilvēki, ne šie cilvēki ir ļoti spējīgi, apņemības pilni, uh, fokusējušies uz notiekošo, bet mēs runājam šeit par diviem cilvēkiem. Tikai diviem cilvēkiem. Nu, tagad vēl tiks nosūtīts arī vēstnieks, vēstnieks Īvaškaus kundze. Uh, kas strādās Britu vēstniecības kvartālā šai mm, kompleksā, bet rezultātā iznāks, ka, lūk, Eiropas Savienība ir pilnībā atkarīga no, vien no savām, viens no savām dalību valstīm. Un, kad Ivaškovs kundze dosies tur, nu tieši tāds būs viņa status, viņa būs atkarīga no Britiem. jums jāsaprot, ka tas ir absolūti neadekvāta kā struktūra. Te varam salīdzināt, piemēram, ar mūsu pārstāvību Baha Baham salās. Tur ir septiņi cilvēki, kas pārstāv Eiropas Savienību. Nu, es negribu te izteikties populistiski, bet fakts nenoliedzams ir tāds, ka mums jāapzinās, ka šajā vilsī ir 40 miljoni iedzīvotāji. Un šai valstī ir strateģiski svarīga nozīme, kulturāli un vēsturiski svarīga nozīme un mūsu pārstāvība tur no Eiropas puses ir tikai divi cilvēki. Un Eiropa taču ir uh, uzskatīja, ka tā ir tik milzīgi lieliski iespēja parādīt, ko mēs varam darīt ārlietu politikas jomā pēc Irākas kara. Un jāsaka, šī pārstāvība ir pilnīgi nepietiekama. Otrs komentārs. Tas saistīts ar Ašafas nometni. Papildināšu Stevensona kungu teikto. Informācija, ko saņēmām pēc ārlietu ministra tikšanās pirmdien, nu, nav ne, neko laba. Šķiet, ka attieksme ir tāda. Tā ir problēma, problēma, kas jāatrisina reģionam pašam, pašam par sevi, tātad reģionu iekšienē. Uh, bet nu taču ir jādomā par humānas palīdzību risinājumu šai nometnē, nu, jo citādi to atrisinās Irāku vai Irānu, un neviena no šīm pusēm nebūs, at, negūs atbilstīgu risinājumu. Mēs ļoti labi apzināmies, kāda šī problēma ir, un es vismaz ceru, ka rīt neviens neizliksies, ka neko nav dzirdējis par to. Nu, mēs gandrīz apzinot šos 3000 cilvēku pakļaujam riskam, tikai tāpēc, ka mēs vienkārši nevēlamies uzņemties konkrētu atbildību par viņu likteni. Te runāju tikai no tādas humānas perspektīvas raugoties. Es neizsaku nekādus politiskus vērtējumus un spriedumus šeit. Šāda veida spriedumi, protams, būs ļoti sarežģīti. Mēs jau redzējām, cik sarežģīta ir situācija uz vietas, kad tur ieradāmies Jurāks parlamentā un tikšanās laikā Mēs e, ļoti labi redzējām, kāda, kādas ir tās politiskās grūtības un problēmas, kas saistīts ar tādām vietām kā Ašrafs nometne. Vēl viens komentārs, e, ko gribēju izteikt. ir saistīta ar vēl vienu ļoti pro problemātisku jomu, kurā cenšamies situāciju stabilizēt. Te gribu pieminēt tikšanos ar saviem kolēģiem, Erbilā, Erbilas pilsētā, kur tikāmies ar katoļu bīskapu Kaldiena kungu. Viņš tā tad ir šī reģiona bīskaps, un tur uzzinājām par vēl vienu aspektu, ko pieminēja Balcānī kungs, kas ārkārtīgi svarīgs Respektīvi, līdz šim esam redzējuši, ka kristieši ir problēmas tiem kristiešiem, kas bēg no, eh, no Irākas uz Sīriju un Jordāniju, bet ja skatāmies, kas notiek Sīrijā šobrīd, tad drīz vien domāju, ka redzēsim, ka eh, šie cilvēki eh, strauji atgriezīsies jo tāpēc, ka Sīrijā situācija patiešām arī ir ļoti sarežģījusies un tā ir traģiska, rez, rez, respektīvi mēs sastapsimies ar vēl vienu nodaļu šai visajā humānajā traģēdijā. Irākas kurdu reģions šķiet ir vienīgais, kurš var uzņemt šos kristiešus, kur situācija tomēr nedaudz labāka, kur viņi netiek apdraudēti. Un tāpēc uh, mums likās, ka būtu ārkārtīgi svarīgi sarunās ar kurdu vadītājiem, vadoņiem. Pieminēt šo problēmu, pieminēt to kā vienu no mērķiem. Nu, pirmām kārtām arī NATO un ES pārstāvība Erbilā, Erbils pilsētā, varbūt Eiropas Savienības pārstāvniecība varētu šajā pilsētā tikt arī izveidota. Tā, lai viņi tad varētu uzņemties tās atbild, to atbildību, kas varētu tiem pienākties šajā pasaules daļā. Nu, un visbeidzot. Gribu runāt vēlreiz par, par tām sanāksmēm, kas mums notika, notika Bagdādē un par to politisko apjukumu, kas tur valda. it īpaši runājot par Malikī valdību. Tā reālā problēma ir tāda, ka pastāv milzīga politiska neizlēmība, un tā sāsina kopējo drošības problēmu. Nu, tas gan arī tā, it kā suns kostu pats sev astē. Nav nejūtam nekādas vēlmes veidot kopēju vienotības valdību, Un nav skaidras ziņas no, piemēram, vēlēšanu urnām. Un ir skaidrs, ka būs ļoti sarežģīti nodrošināt stabilu valdību, kas varētu nodrošināt tālāku drošību. Domāju, ka Eiropas balss šai ziņā, šai kontekstā ir svarīgi. Viņi gaida, kas Eiropai sakāms. Un noslēgumā gribēju izteikt aicinājumu, skaidru aicinājumu un vērst jūsu uzmanību uz to, cik ļoti svarīgi nodrošināt Aštons klātbūtni šeit reģionāt. Viņai jādodas uz turieni. Un e, tas jādara ar skaidru izpratni par situāciju, ar praktiskiem priekšlikumiem, kas ļautu mums tālāk rast risinājumu stratēģijai, kas Eiropai būtu jāizmanto attiecībā pret ielas, saka priekšsādātājs. Jūs pilnīgi noteikti sniedzāt ļoti labu informāciju, un mēs informēsim augsto pārstāvu par šo priekšlikumu. Tālāk Tanaka kungs un pēc tam Kelam kungs. Paldies priekšādātāji. Visi punkti, ko es gribēju pieminēt, tos pieminēja jau man kolēģi Stevensons un Moro, tāpēc man nav daudz kā papildus sakām. Gribēju tikai vēlreiz uzsvērt jautājumu, kas saistīta ar šo neadekvāto uh, pārstāvības eh, personu skaitu Uh, nu, lūk, tagad būs tur arī Jānai Baško, mēs zinām viņu kā bijušo kolēģi, bet viņai arī tik, būs tikai četri cilvēki viņas, viņas pakļautībā, un jāsaka, viņas astapsies ar milzīgām humanām problēmām, gan ar mazākumu tiesību pārkāpumiem, tam līdzīgi ar to visu būs Irākā jāstrādā, un tāpēc es gribētu, lai jūs kā priekšādātāju šo informāciju nodot tālāk augstajai pārstāvē. Es zinu, ka budžets ir ļoti ierobežots, un varbūt vajadzētu to palielināt, bet es domāju, ka Irāk ir uzskatām par prioritātu, un tikai četri cilvēki viņas pakļautībā jādomā, ir nepietiekams darbinieku skaits. Paldies, saka priekšādātājs, tur arī darīsim tālāk Kēlam kungs. Paldies. Paldies priekšādātājiem. Vēlos uzteikt kolēģi Stevensonu par to, ka viņš nāca klajā ar šādu ļoti realistisku risinājumu šai ilgstošajai humānajai traģēdijai, kas saistīta ar Ašafs nometni. Es gribētu teikt, ka to vajadzētu redzēt kā tādu testu, kā tādu pārbaudi šai eh, svaigi topošajai Irākas demokrātijai un vēlmē nodrošināt uh, demokrātiskas tiesības īpaši svarīgi. Tas tāpēc, ka Ašavs nometnes uh, iedzīvotāji ir izveidojuši izcil, ļoti labas attiecības ar kaimiņu kopienām. Viņi mācās arābu valodu, viņi, viņi aktīvi, saņem aktīvu atbalstu no kaimiņiem. Uh, Tas nav tā, ka viņi ir kaut kāds svešķermenis šai kopējā Irākas vidē. Un e, Eiropas parlaments ir nācis klajā divas reizes ar konkrētu nostāju kopš 2009. gada paužot atbalstu šīs e, Irānas opozīcijas pārstāvju e, lietā esmu apmierināts ar to, ka Barones Aštone ir šo jautājumu atkal ievies uz dienas kārtībā, bet domāju, ka viņa būtu varējusi nākt klajā ar izteikumiem par šo jautājumu jau krietni agrāk. Un tad varbūt mums būtu izdevies izvairīties no šīs traģēdijas, kas norisinājās Ašavas nometnē. Tāpat piekrītu bažām, ko pauda Mario Mauro eh, par citām eh, mazākumtautībām, piemēram, kristiešiem. Un visbeidzot, pilnībā atbalstu domu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu nodrošināt spēcīgu pārstāvību Irākā. Irāka piedāvā milzīgu potenciālu, tad, ja Eiropas Savienība vēlas būt pasaules spēlētājs, un mēs taču to vienmēr apgalvojam, un tad tādā gadījumā mums ir vajadzīgs piešķirt vairāk finansējumu, vairāk centienu koncentrēšanos šādās uh, vietās. Turklāt pastāv arī skaidra nepieciešamība pēc tā, lai Eiropas Savienība būtu pārstāvēta arī Ziemeļirākā, nu, piemēram, Erbils pilsētā. Paldies, Stevenson kungs, vēlreiz jums vārds. Paldies priekšādātāju un paldies visiem kolēģiem, kas izteicās un kas piedalījās šajās debatēs. It īpaši gribēju uzteikt Mario Mauro komentārus. Jā, jo eh, mums delegācijā ir tādas cerības, ko mēs liekam uz šo komiteju, un viņa komentāri kur, kurus tālāk atbalstīja Tanoks un, Tanokungs un Kēlam kungs, runājot par to, cik nepietiekami Eiropas Savienības pārstāvība šai valstī, šie komentāri ārkārtīgi svarīgi. Tas mums tika atkārtots atkal un atkal no jauna, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai Aštons kundze apmeklē Irāku. Viņa ir apmeklējusi ļoti daudz kaimiņu valstis, bet viņai ir jāierodas arī Irākā un pašai jārada situācija. Tai jārada, cik nepietiekams ir šis darbinieku skaits, eh, cik nepietiekami pārstāvēt Eiropas Savienību un šī klātbūtne ir jāpastiprina Runājot par situāciju Ašrafā, Amerikas vēstnieks, ASV vēstnieks ir saduļķojis šo ūdeni, nākot klajā ar tādu kā formālu priekšlikumu pārvietot šos 3400 cilvēkus no Ašrafas nometnes uz bijušo Amerikas militāro bāzi Ašafs iedzīvotāji pilnībā noraida šo iespēju un priekšlikumu. Viņi teica tā, ka ja jau nu mums ir jāmirst Irākā, tad mēs varam to darīt arī Ašrafā. Labāk te nekā citur. Tas pakts vien, ka Irāna izdara spiedienu uz to, lai Ašafs nomet tiktu likvidēt, un viņi dara to, ja izdara šo spiedienu jau gadiem, un izdara šo spiedienu uz Irākas valdību, uh, un tā savukārt arī iet uz šo mērķi. E, tas fakts vien, ka viņi ir noraidījuši šo iedzīvotāju pārvietošanas iespēju uz e, kādu teritoriju ārpus Irākas, liecina par to, ka viņi grasās pieņemt šo Amerikas priekšlikumu par šo bēgļu pārvietošanu Irākas iekšienē, un tas parāda, cik bīstam ir situācija, cik bīstam šis ir potenciālais e, variants, kas varētu novest pie milzīgas laktiņa. Mēs nedrīkstam ļautam notikt. Mēs nedrīkst, mums šī ideja ir jā, jāizdzēš pašā saknē, un mums jāvirz visus vienīgo risinājumu, ko esam mēs piedāvojuši, respektīvi e, šo pārvietošanu ārpus Irākas, to atbalsta arī Ašavas iedzīvotāji paši. Tāpēc vēlreiz paldies Mario Mauro un citiem par viņu atbalstu šai jomā. Paldies, turpina priekšsādētājs. Vēlos jums, kolēģi, atgādināt, ka pulkstens trijos mēs turpināsim darbu, e, turpināsim diskusijas par sociālajiem ekonomiskajiem, politiskajiem aspektiem Irākā. Tā būs atklāta uzklausīšana, un pēc tam sekos e, komisāra Štefan Fūles e, vizīte. Viņš liks mums priekšā secinājums no padoms, bet viņš arī tāpat mums skaidros, um, nu, nu jau šo galīgo nostāju attiecībā uz Eiropas kaimiņu attiecību politiku. Un, uh, ceru, ka mēs tad, tad visi tiksimies šeit pulkstens trijos un varbūt mūs būs pat vēl vairāk. Paldies un labu apetīti!